So, colleagues, we are late. Darbie kolēģi, esam nedaudz aizkavējušies. Zunächst Tagesordnungspunkt 1. Sāksim ar pirmo darba kārtības punktu. Darba kārtības pieņemšana. Šie, ka iebildumi par to nav, un tad tā, uh, sāksim arī ar atbilstošu darba kārtībai izņemot maltiešu valodu un horvātu valodu un gēļu valodu, vispārējās valodas šodien pieejams tulkošanas režīmā. Un vēlos jūs informēt par to, ka mūsu publiskā uzklausīšana Shuffling Europe notiks uh, eh, Empla komitejas sanāksmē 23. septembrī. Un no 3 līdz uh, pus 8 vakarā. Un kādā valodā tad lai runāju es tagad brīnās priekšstājotājs, bet nu labi. Labi, tātad. Uh, eh, 15. un 16. jūlija tātad um, sanāksmes protokols vai iebildes šie, ka nē, un, un no 3. septembra arī dzēn šie, ka nekādu iebilžu nav. Nu, tad pārējiem pie tāda tāda kārtīs, un tādā gadījumā Eiropas platforma cīņai pret uh, nedekorēto darbu. 7. maijā esam tātad uzsākuši pieņēma šādu atzinumu un uzsāku sarunas ar padomu. Ceturtais neformālais trialogs notika 8. septembrī par šo jautājumu. Un kolēģis Georgis Prinskis mūs informēs tātad par progresu šajā svarīgajā darbā. Lūdzu! Nu, paldies, um, priekšstādā kolēģi. Ceturtais neformālais trialogs. Tiešām notika 8. septembrī Strasbūrā. Un var jūs informēt, ka šis dosie ir viens no diviem tādiem prioritāriem jautājumiem Luksemburgas prezidentūrai. Un ministrs Šmits plenārs sēdē arī dzimta uzsver. Un, manuprāt, esam uh, spējuši panākt diezgan tādu daudzsološu progresu. Spriedām par uh, svarīgākajiem lēmumu projektu pāntiem izgājām cauri svarīgākiem jautājumiem, kas eh, eh, neatrisināt sarunu gaitā, un vēlos izcelt trīs svarīgākos jautājumus, kas, eh, manuprāt, ir pelnījuši mūsu uzmanību. Pirmkārt, dalība platformā. Un šeit ir jām um, divi aspekti. Pirmkārt, pārstāvības, pārstāvības tips, tā sacīt, kādā tad beidā zaļnieku būs pārstāvēt šajā platformā. Un viens iespējamais variants, kas figurē arī komisijas uh, priekšlikumā, ir veidot tās augtos eh, vienotos eh, atsauksmes jeb references punktus, kas nozīmē, ka dažādās sanāksmēs no valstīm ir piloties dažādi dalībnieki atkarībā no mm, attiecīgās iestādes, kas ir viskompetentākās spriest par darba kārtībā sešo jautājumu, bet Mūsu priekšlikums eh, paredz eh, to, ka būtu mm, pilnvarotie mm, tātad eh, augsta līmeņa pārstāvju dalību valstīm, kas būtu iecelt un regulāri pielietos sanāksmes. Un, nu, protams, arī eksperti un atkarībā no jautājuma, kas būtu mūsu darba kārtībā, tad attiecīgās sanāksmē varētu arī piedalīties kāda eksperta. Tas vēl viens neapstrādāts jautājums. Tad mūsu priekšlikumā, kā jūs ziniet, esam paredzējuši arī dalību platformā sociālajiem partneriem. Ne tikai dalībvalstīm, bet arī tātad sociālajiem partneriem. Tātad, nu, katrs nozars um, tātad pārstāvjiem un. Nu, trialogā tas visiem nebija pieņemams, tad mēs uzsveram, ka mēs tiešām vēlamies cīnīties pret nedeklarēto darbu, cīnīties tā jēgpilni un, un, un uh, saturīgi pret šo fenomenu, tad uh, neizslēgam būtu jāiesaist šajā darbā arī sociālajie partneri Eiropas līmeņi, tieši sociālajie partneri, taču nu, tiešā veidā cīnās un nedekorētā ne, ne, ne darba sakām. Nu, tā, tātad lūd, arī šajā jautājumā nesam vēl raduši īstu konsensu. Nu, kopumā jāsaka, ka atkal un atkal apiežamies pie diskusijām par tādu jautājumu, kā vai visi dalībnieki piedalīsies visās iniciatīvās, vai uh, darbība būs vienkārši tāds, kā uzlabot sādarbības ar dalībvalstīm, vai sardarbības savienības līmenī varbūt, kas saistītos ar vairāk nekā tikai ar sadarbības starp dalībvalstu valdībām. Lūk, šis jautājums vēl nav īsti atrisināts. Padomēm, manuprāt, ir piedalījusies dialogā sanāksmēs tādēļ gan konstruktīvi Protams, ir atklāts jautājums, vai visām dalībvalstīm būtu obligāti jāizsastās šajā platformā, lai tie varētu tikt pieņemt kopēju lēmumu, un esam atkal un atkal gājuši cauri tekstam, lai varētu arī piegildināt šādas tās terminoloģijas jautājumus, nu, un cerams, priekšstājotā, ka spēsim vienoties par galējo teksta versiju, varbūt uh, novembrī. Mums joprojām jāiet cauri preambulai, bet nu, preambula jau vairāk vai mazāk tomēr saistās ar uh, saturīgiem jautājumiem un, un pamateksta pāntiem, par ko esam diezgan daudz jau šāpu lauzuši. Tā kā, nu, lūk, tāds ir mūsu mērķis. Cerams, ka varēsim iet uh, finiša taisnē jau līdz gada beigām, bet, nu, tas ir diezgan tāds optimistisks vērtējums. Paldies! Vielen Dank, kolēģi Pirinski. Ich... Liels paldies, kolēģi Pirinski. Es novēlu jums uh, veiksmīgi turpināt iesākto procesu, labus panākumus. Tagad man ir neliels iestarpinājums. Es uh, dzirdēju, ka šeit ir uh, vairāk koordinātori un arī komitejas locekļi, un es gribēju atgriezties pie vienas tēmas, kas būtībā piedaras pie otra, pie otrā darba kārtības punkta, bet man te būtu viens neliels komentārs. Pagājušajā nedēļā mums bija parlamenta sanāksme, kur uh, darba kārtībā bija divi ziņojumi un arī divi jautājumi komisijai. Un abi šie jautājumi attiecās uz uh, jautājumu par nestabiliem nodarbinātības apstākļiem un par to, kā tiek uh, īstenotas direktīvas, mm, kuras mēs pirms kādu laiku šajā parlamentā esam pieņēmuši Un, manuprāt, mums eh, nācās drusku piekāpties jautājumā, kur eh, tika, komitejā, kur tika skatīts šis jautājums, mēs eh, sagatavojām arī jautājumu katalogu, un, manuprāt, tas bija pirmais atzinums, ja pirmais jautājums drīzāk, kuru es strādājot šajā komitejā, uzdevu komisijai, un te es gribētu izturēties ļoti diplomātiski un arī ļoti diplomātiski noformulēt uh, komisāra Dombrovska sacīto. Komisārs Dombrovskis uh, mums atbildēja neapmierinošā veidā vai gandrīz neko nepasakot. Mēs sakojam šai lietai, paturam to acīs, pārbaudām franku apdzīvotajā daļā Vācijā ir viens uh, sakāmvārds šajā kontekstā, kur es te negribētu atkārtot, bet jāteic, ka komisijas atbilde pēc būtības neko neizsaka, un manuprāt tā ir uh, necieņa pret nodarbinātības komiteju, un mēs šajā nedēļā vēl sagatavosim īsu vēstuli komisijai reaģējot uz šo parlamenta diskusiju, ja neviens tam neiebilst. Neizskatās, ka tā būtu Un tad mēs varam turpināt ar nākamo darba kārtības punktu piekto. Šeit mēs runājam par uh, nākotnes uh, noteik kopīgiem noteikumiem Eiropas uh, fondiem, kas attiecas uz specifiskiem pasākumiem Grieķijai. Es ar pad komitejas koordinatoriem vienojos, ka mēs vēlamies pēc būtības piedalīties darbā pie šī jautājuma un saskaņā ar reglamenta 54. punktu mēs uh, varam vēlēties to darīt, bet vadošā komiteja ir reģionālo lietu komiteja. Un kaut arī galīgi par procedūru šajā jautājumā vēl neesam vienojušies. Pēc uh, neilga laika reģionālā, reģionālo lietu komiteja uh, lēma dot uh, priekšroku saīsinātai procedūrai saskaņā ar 50. pantu, un uh, līdz ar to te bija tādas uh, nelielas pretrunas, un mums vajadzēs vienoties, kādā veidā mēs vēlamies tikt iesaistīti šī jautājuma skatīšanai, tīpaši tāpēc, ka ļoti aktuāls, jāteic, priekšplānā šeit ir laika jautājums. Mums visiem bija svarīgi, lai šo fondu izmantošanā nenotiktu nekādas kavēšanās, lai tie varētu pēc iespējas ātrāk sākt darboties, un tāpēc mēs vienojāmies, ka izmantosim 54. panta procedūru un uh, saskaņā ar 50. panta procedūru, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt šo procedūru un lai reģionālo lietu komiteja pēc iespējas ātrāk varētu paust savu viedokli un lai viņi varētu ņemt vērā arī mūsu darba rezultātus. Es domāju, ka visi ir interesēti, lai mēs pēc iespējas ātrāk šeit pavirzītos uz priekšu un kaut ko panāktu. Tātad par šo jautājumu mēs šodien arī runāsim, un te es ļoti uh, gribēju sveikt uh, komisijas pārstāvi Erkovica kungu no DG Regio, uh, un došu viņam iespēju izteikties par šo jautājumu. Lūdzu. Pite. Thank you very much. Um, and I'd like to... Liels paldies un paldies viņa nodarbinātības komitē par to, ka esat uzaicinājuši komisiju, lai stāvīja priekšā mūsu priekšlikumā mainītu uh, CPR fondu attiecībā uz īpašiem pasākumiem Grieķijai. Nu, stādīšu to priekšā maksimāli īsti un lakoniski, bet, protams, ja jums, jums būs pēc tam kādi jautājumi, tad labprāt uz tiem atbildēšu. Sakojot 12. jūlijā Eiro samitām un Eiropas komisijas paziņojumu no 15. jūlijā, 17. jūlijā komisija pieņēma priešlikumu mainīt eh, kopējo normu regulu, lai eh, risinātu likvidācijas problēmas Grieķijā, kas kabē Grieķijai sekmīgi um, apgūts Eiropas Savienības fondus. Laika posmā no 14 līdz 20 gadiem komisija ierosina paaugstināt sākotnējā pirms finansējuma likmi līdz 7%. Tātad 3,5% šī likuma būs katrā no gadiem, tātad 15. gadā, un attiecībos ir e DF un sociālo fondu, kohēzijas fondu, kā arī jūrlietu un zivsēmniecību fondu. Un šis papildus finansējums eh, sniegs papildus 1 miljārdu eiro, kas jau gadu gaitā būs pieņemts Grieķijai, tātad 500 eh, miljārdu, miljonu, tātad gadā, 15. 16. gadā. Un tas ļaus ātrāk eh, iniciēt un uzsākt dažādus projektus. Lai nodrošinātu, ka šie līdzekļi tiek izmantoti projektiem uz vietām maksimāli drīz, ir nepieciešams papildus līdz finansējums un tam jābūt pieejamam līdz 6. gada beigām, tātad pro, projekta pieteikumos. Grozījumi paredz arī pasaukumus laika posmam no 7. līdz 13. gadam. Ierosinām pirmkārt um, darīt pieejams 5% no atlikušiem savienības maksājumiem, kas parasti tiek rezervēti līdz programmu beigām. Otrkārt piedāvājam pilnībā likvidēt saistības eh, dalībos līdz finansējumam, nodrošinot simtprocentīgu līdzfinansēšanas likmu atsevišķiem projektiem. Tas nodrošinās aptuveni 500 miljonus eiro papildus likviditāti 15. gadā un vēl pusmiljardu eiro likviditāti nākamajā 16. gadā. Un ir svarīgi, lai šī nauda, šī likviditāte, kas būs pieejama šādā rezultātā, eh, sasniegtu programmu autors un izmantotājs maksimāli drīz pēc tam atbilstoši veselīga finanšu menedžmenta principiem. Nu, tieši tādēļ eh, mūsu priekšlikumā tiek pieprasīts, lai Grieķu eh, iestādes eh, asignētu šos līdzekļus atsevišķi un nodrošinātu, ka šie papildus līdzekļi laika posmā no 7 līdz 13 gadiem tiek izmantot tikai attiecīgām programmām, programmu tātad izmantotājiem. Un ir pieņemts, pieņemts arī kopējs ministru lēmums 14. augustā Grieķijā, lai šis mehānisms tiktu izveidots. Un līdz ar šim mehānismam Grieķijas iestādes tāpat arī ziņos par šī mehānismu pasākumu īstenošanu līdz 16. gada beigām. Un gala ziņojums tātad arī būs sasādīts par laikposmu 7. līdz 13. gadam, kas attiecas uz ietekmus budžetu, kāda būs šiem, šiem priekšlikumiem. Skaidri uzsvērt, ka MFF tātad daudzgadējā finanšu plānā nebū, nekāda izmaiņa nebūs, un tas nekāda neietekmēs asimilācijas citām valstīm. Šeit ir runa par tādu frontloading eh, maksājumu agrīnu piešķiršanu, kas eh, eh, daudzgad finanšu plānu ietvaros nekādu lielu ietekmi neatstās. 15. gadā šis tā sauktais frontloading būs pieejams no programmām, kas bija paredzēts 2020. gadam vidustermiņam, un šī ietekme būs zemāk nekā sākotnēji paredzēts. Līdz ar to mēs jau 15. gadā pastāvošo budžeta asignējumu ietvaros spēsim ar to tikt galā. 16. gadā komisija izvērtēs dalību valstu prognozes par budžeta situācijām, skatīsies, kā arī sanos savos budžets, un pēc šī izvērtējuma tad komisija izvērtēs to, vai 16. gadā būs nepieciešams, ko grozīt arī budžetā. Paredzam, ka tas varētu notikt kaut kad oktobra vidū. Un vēl viena svarīga jautājuma vēlās uzsvērt, šis priekšlikums ir tāpat arī neitrāls, ja mēs runājam par maksājumu plānu, kas ir um, apstiprināts ar trīs institūcijām, tātad, ja mēs runājam par uh, uh, maksājumiem, ko Grieķija ir iekavējusi pēdējos gados, tātad tas nesaistās ar šiem maksājumiem. Bet kāda varētu būt šo pasākumu ietekme? Ir svarīgi, lai šie pasākumi tātad uh, vērstos pie tevis un risinātu reālās Grieķijas tautsvencības vajadzības, un tādēļ strādājam ciešā sadarbībā ar Grieķiju, lai nodrošinātu to, ka šie līdzekļi, šī likviditāte tiks izmantot pēc iespējas efektīvāk, būs tehniskas misijas un ad hoc tikšanās uz vietām ar Grieķijas ekspertiem un uh, arī pastāvīgi sakojam līdz tam, kā tad attīstās eh, šie, šie projekti, un lai Grieķijas iestādes arī par to visu saulēcīgi atskaitītos. Noslēgumā. Ja? Savienības līdzakļi jau lielā mērā stiprinājuši nu, Grieķijas ekonomisko sociālo un teritoriālo kohēziju. Patreizajā situācijā, kad Grieķija saskaras ar tādām ārkārtas problēmām, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis priekšlikums tiktu pieņemts maksimāli drīz, un lai tādējādi Grieķiem būtu nepieciešamā likviditāte, nepieciešamie līdzekļi. Kā priekšsēdētājs uz sākumu uzsver laiks, ir ārkārtīgi svarīgs laika faktors, ņemot vērā to, ka um, pavisam drīz 13. gada līdzekļi līdz kāda beigām tad vairs nebūs pieejami tad šīm programmām. Un uh, mums ir reāli iespēja atstāt ietekmi uz Grieķijas um, tātad tautsāmniecību un ceram, ka pavisam drīz priekšlikums tiks arī pieņemts. Paldies! Lielas paldies par to, ka tik uh, blīvi un kodolīgi sniedzāt šo informāciju. Tagad došu vārdu kolēģei Moranai Šanķēji. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies uh, eh, DJ Reģio pārstāvim, kurš mums uh, ļoti kodolīgi pastāstīja par attīstību. Un, uh, protams, ka mēs visi piekrītam tām bažām, ka Grieķija ir jāpalīdz un tas ir jādara efektīvi un jāpierāda, ka Eiropa var uh, strādāt ļoti efektīvi. Uh, Un tāpēc mēs atbalstām arī šo jauniešu nodarbinātību, eh, kur mēs esam lielā mērā palielinājuši līdzfinansējumi un izdarījām to ļoti ātri. Un varējām pabeigt eh, šo operāciju trīs mēnešu laikā, tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas eh, rīkotos ātri, un to mēs varam izdarīt. Otrs punkts, par kur es vēlējos izteikties Tad, kad mēs runājam par uh, simtprocentīgu programmu finansēšanu, tad mēs uh, runājam, un mēs runājam par programmu finansēšanu, tad es uzskatu, ka um, ir nedaudz uh, pārsteidzīgi runāt par līdzfinansējumu, ja mēs uh, runājam par simtprocentīgu finansējumu. Un tāpēc uh, es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs šajā jautājumā izteiktos ļoti precīzi, jo citām valstīm varbūt ir citas vajadzības, un tad varētu rasties uh, politiskas un strateģiskas uh, izpratnes problēmas Eiropā. Trešais punkts par kohēzijas fondu. Un tā ir trešā lieta, kur es negribētu aizmirst. Kaut arī kohēzijas fondā mēs uh, finansējam 100% apjomā, mums uh, ir jāiz, jādara tas tā, lai veicinātu nodarbinātības un uh, sociālo politiku, un es gribētu, lai ļoti, ļa, ļoti skaidri uh, tie būtu pasākumi, kas uh, būtiski, nozīmīgā veidā ietekmēs uh, sociālos aspektus tajos, tajās programmās, kuras 100% finansējums, ir jābūt uh, ārkārtīgi precīziem, skaidriem, bet arī ļoti taisnīgiem un uh, godīgiem, uh, mēģinot sasniegt mūsu sociālās kohēzijas politikas mērķus. Lielas paldies, Pirinska kungs. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka ir zināmi iemesli, kāpēc ir jādomā par visām iespējamām formām, kā atbalstīt eh, Grieķiju tajā grūtajā situācijā, kur tā, kurā tā ir nonākusi. Gribēju pateikties arī komisijai par prezentāciju, un priekšstādātāji arī es vēlējos padalīties eh, savās bažās, kuras tikko pieminēja arī mūsu kolēģi par sociālās eh, kohēzijas politikas eh, pasākumu ietekmi. Un te es gribēju pievērst jūsu uzmanību un kolēģu uzmanību mm, sekojošam aspektam. Piemēram, Bulgārijā mm, ir izpratne par eh, to, ka ir nepieciešama palīdzība Grieķijai, mm, bet eh, vienlaikus Bulgārija ir valsts, kurā ieņēmuma līmenis ir trīsreiz zemāks nekā Grieķijā. Šobrīd mēs eh, pūlamies eh, izpildīt sabalansēta, sabalansēta budžeta prasības. Mm, ir milzīga taupība valsts eh, budžetā, un pilsoņu vidū ir sajūta, ka no vienas puses Bulgārijas eh, pilsoņi maksā augstu sociālo cenu par finanšu stabilitāti, bet no otras puses tiek sagaidīts, ka viņi tikpat uh, rūpīgi kā visi citi pildīs uh, noteikumus uh, plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Un tā ir valsts, kura tiešām ar grūtībām mēģina pietuvoties uh, tām gaidām, kas saistās ar fokusētu pieeju. Un tāpēc es gribēju zināt, vai komisija ir domājusi par to, kā um, radīt uh, proaktīvus um, noteikumus, lai problēmas Grieķijā varētu tikt uh, izmantotas uh, kohēzijas programmu uh, viendabīgākai piemērošanai, lai mēs, uh, jo mēs labprāt šādu komisijas uh, pieeju gribētu redzēt. Paldies par šo iespēju. Liels paldies uh, par šo komentāru. Alskogas kundze. Eh, tack, herr ordförande. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, laikam runāšu zviedriski. Mēs visi skaidri apzināmies, ka pastāv konflikti, kas šobrīd es ir ļoti izteikti, proti konflikti starp tām dalībvalstīm, kuras neuzņem bēgļus vai kuras nav spējīgas to darīt, un tām valstīm, kurās ir ļoti daudz eh, bēgļu, un tas pats attiecas arī uz ekonomisko situāciju. Ir valstis, kura ekonomiskā situācija nav tāda, ka pēc krīzes uh, viņi atkoptos. Ir nepieciešama solidāra, solidārs um, un efektīvs uh, Eiropas Savienības dalībvalstu atbalsts, un tas ir liels izaicinājums visam Eiropas projektam. Mēs jau redzam, kā notiek diskusijas uh, starp dalībvalstīm, kā izskatās diskusijas parlamentā. Mēs zinām, ka pastāv diezgan uh, asi konflikti šajā ziņā. Varbūt uh, šobrīd tas ir tikai tāds konflikts vārdos, bet uh, tas var izvērsties uh, plašāk, tāpēc ir svarīgi, lai komisijas projekts tiktu īstenots tādā veidā, ka to atbalsta visas dalību valstis. Nedrīkstētu būt tā, ka ir nacionāls līdzfinansējums tajās valstīs, tiek prasīts eh, līdzfinansējums tajās valstīs, kuras to nav spējīgas nodrošināt. Un, protams, ir labi, ka komisijas eh, priekšlikumā ir ietverti arī citi svarīgi punkti. Tomēr parlamentā un šajā komitejā mums eh, ir skaidri jāapzinās, ka nebūs pārāk daudz citu izdevību. Citas dalībvalstis to vienkārši neatbalstīs, ja mums uh, neizdosies uh, Grieķiju izglābt. Un tāpēc uh, šajā komitejā un visā parlamentā mums ir atbildība par to, lai tas notiktu piemērotā veidā, bet arī tiktu efektīvi īstenots, lai mēs Grieķijai palīdzētu atkal nostāties uz savām kājām, lai tā atkal varētu būt darboties spējīga dalībvalsts Eiropas Savienībā. Mums nav daudz citu iespēju, kas pēc tam parādīsies, un tāpēc tas nav tikai ekonomisks un sociālpolitisks jautājums, bet te mēs runājam arī par ES turpmāko kohēziju. Paldies, Marita! Makintājas kundze. Thank you, Chairman. Um, I'd like... Paldies eh, priekšsētājiem, paldies eh, komisijai par skaidro šī priekšlikuma prezentāciju, iepazīstināšanu mūs ar to es pilnībā atbalstu, jo mēs šeit konkrēti tomēr runājam par pasākumiem, kas vērst uz Grieķiju. Un es domāju, ka nebūtu īsti prātīgi paplašināt šo debati un attiecināt to uz arī plašākiem jautājumiem, uz citiem jautājumiem, kas laimīgā kārtā nav šī priekšlikuma subjekts. Vēlētos uzteikt jūs priekšsētāju par lakonismu Jūsu atzinums tiešām ļoti kodolīgs, redzēju tā projektu un to pilnībā atbalstu. Domāju, ka ir svarīgi, lai mēs tiešām sniegtu līdzekļus un palīdzību un lai mēs to dotu ātri, efektīvi, savlaicīgi. Un domāju, ka šis priekšlikums to šādi iespēju dos, tā kā pilnībā to atbalstu. Lielas paldies! Martēnkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos pavisam īsi runājot par palīdzību Grieķijai, man ir sajūta, ka mēs te vēlamies atrast pamatojumu vēl lielākai tautība, taupībai, ko vēlamies uzspiest Grieķijas tautai. Un, manuprāt, mēs te ejam vēl tālāk nekā tāda palietīva aprūpe Grieķijas tautai. Auffassung. Es ist mir peinlich zugeben zu müssen, dass. Jāatzīst, ka man ir nepatīkami atzīties, ka uh, mana redze nav tik laba, lai es varētu izlasīt uh, kolēģa vārtos ar tabu uz uh, plāksnītes Edhardkungs. Ja chciałbym zaznaczyć, że ta propozycja. Mm, Paldies! Jāsaka, priekšsēdē, ka esmu pozitīvi raugos uz šo priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir eh, pelnījis mums atbalstu. Tiešām arī pēc eh, tā, ko dzirdēju, mums iespējas ir pozitīvs, bet um, dzirdēju arī dažādas bāžas, kas izskanēja no kolēģiem, no um, dažādu valstu pārstāvjiem, un um, domāju, ka mm, pirms uh, sniedzam atbalstu mums būtu skaidri jāuzsver, ka te ir runa par tādiem vienreizējiem ārkārtas pasākumiem. Ja? kas eh, tiek atbalstīti un pieņemti tikai tādēļ, ka Grieķija atrodas īpaši smagā situācijā pat labāk, bet ka tās jāsaka nevajadzētu uz, uzskatīt par tādu pastāvīgu mehānismu. Es um, saprotu, ka ir arī citi kohēzijas uh, politikas, uh, tā teikt, labumu saņēmēji, kas uh, tādu uh, šķību atraugās šo priekšlikumu, ka Grieķija varētu lūk saņemt šādus uh, līdzekļus šādā veidā. Uh, Un saprot, ka ir zināmas bažas viņiem par kohēzijas līdzekļu un, un programmu nākotni, bet domā, ka solidaritātes eh, garāms to būtu jāatbalst, bet, bet tikai priekšnoteikumi, tas tāds vienreizais pasākums. Ja, Fantulis, lūdzu. Jā, paldies, eh, priekšstādātāji. Jā, Grieķija jau kādus piecus atrodas eh, smagā ekonomiskā krīzē. Nu, un, eh, diemžēl mums nācies tagad eh, ķerties kā trešajai aizņēmuma programmai jau, kas eh, krietni sarežģīja mūsu iespējas izkoties no krīzes tuvākajā laikā. To kā mums jācīnās ar bēgļu problēmu, kas, protams, nav tikai mūsu problēma, bet uh, Eiropas līmeņa un rakstura problēma, kas uh, būtībā tagad jau pamazām sāk pārņemt visu pasauli. Nu, diemžēl arī Vācija tad ir aizklapējusi ciet Schengenas uh, zonu tā sacīt, nu, tā šiem cilvēkiem jāpaliek Grieķijā. Ja runa tiešām par uh, lielu skaitu individu, ka, kam nākas uh, palikt uh, Grieķijā. Un, uh, ja mēs nesņemsim papildus līdzekļus no, no Eiropas, tad mēs nespēsim nodrošināt adekvātas uh, um, dzīvotnes, tā teikt, dzīves vietu šiem, šiem cilvēkiem. Kas iedomājieties, kas notiks šiem cilvēkiem, kad uznāk ziema, viņiem būs uh, jānošņo zem uh, lejas debes. Uh, noteikti stāvoklis tikai pasliktināsies, un, un, un kas tad notiks, ja nebūs šo papildus līdzekļu? Paldies! Herr Schulze, bitte. Schulze, Kongs. Also ganz ehrlich, das, was ich eben gehört habe, Godīgi runājot, tas, ko es tikko dzirdēju, man šķiet nesaprotam, bet ja kā grieķis sūdzas par Vāciju, tad vajadzētu padomāt, kā Grieķijā šī, kāda pēdējo mēnešu laikā attieksme pret bēgļiem Grieķijā ir bijusi. Labi, es gribētu šeit pielikt diskusijai punktu, jo mēs te nediskutējam vispārīgi par Grieķiju, par Vāciju vai par migrāciju, bet gan diskusiju par ļoti svarīgu punktu, par. Uh, nodarbinātības un sociālo politiku un uh, Eiropas fondu līdzekļu izmantošanu, lai palīdzētu Grieķijai. Tas mums ir priekšā uz galda. Es negribētu uh, teikt, ka par pārējām tēmām nav jādiskutē, ir, bet uh, es arī varētu te kaut ko pateikt, ko es pavisam konkrēti nesaku, jo pašlaik mēs runājam par citiem jautājumiem, par uh, palīdzību Grieķijai, un te mums vajadzētu pieņemt eh, skaidru un konkrētu lēmumu. Es ierosinātu pieņemt eh, šo ziņojumu bez papildus uh, grozījumiem, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk to apstiprināt, lai reģionu komiteja to varētu iekļaut savā atzinumā. Un, protams, sekretariātam vajadzētu to piefiksēt, jo jautājums par fondu līdzekļu izmantojumu nākotnē gan varētu būt tāda, ar kuru mēs varētu nodarboties nākotnē, jo jautājums ir par to, kā krīzē nokļūšas dalībvalstis var piekļūt fondu uh, finansējumam, ja tām nav pašu līdzekļu. Un, un te es piekrītu Elizabetei Morenai Šantjē. Mums uh, ir jāpatur acīs uh, sociālie un nodarbinātības aspekti. To es aicinātu sekretariātu iekļaut uh, kā vienu no diskusijā izskanējušajām domām eh, sanāksmes protokolā, bet eh, runājot par šo atzinumu saskaņā ar 50. pantu, domāju, ka mēs varam to apstiprināt, eh, redzu, ka neviens arī neiebilst, un līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas būtu balsošana. Priekšstādātāji. Jā, jā, ir opozīcija. Es esmu pret dann registriere ich. Tad eh, es reģistrēju vienu balsi pret un pieliekam mm, punktu šim darba kārtības punktam. Pārējiem pie elektroniskās balsošanas, un eh, te mēs runājam par diviem, eh, divām lietām Eiropas, saistībā ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Abos gadījumos atbildīgā darba grupa ir nodarbojusies ar uh, Opel un Ford Genk uh, jautājumiem, lietām, un to ir darījuši ļoti kritiski. Runājot arī par lietas būtību, par uh, transfēra sabiedrībām Vācijā, uh, un tam līdzīgi diskusijas ir bijušas ļoti intensīvas, un mēs komisiju vairāk kārt lūdzām piepūlēties un piegādāt atbildīgajai darba grupai papildus informāciju, bet es gribēju norādīt, ka darba grupa visbeidzot nolēma abās lietās, ņemot vērā nodarbināto skaitu, par kādu mēs te runājam, dot zaļo gaismu, līdzekļu piešķiršanai no EGF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 Šķiet, ka par to mēs vēl runāsim arī pie 9. darba kārtības punkta, pie novērtējuma ziņojumiem līdz šinējo EGS līdzekļu izmantošanai. Vai tiešām nav tā, ka lielajiem uzņēmumiem, izmantojot iekšpolitisko ietekmi, ir vieglāk piekļūt EGS līdzekļiem, un vai nebūtu vērts padomāt par to, ka ir tīpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem šādas uh, piekļuvis nav, un uh, kuri daudz ātrāk var nokļūt uh, finanšu grūtībās, nevajadzētu nodrošināt uh, saulaicīgāku, ātrāku piekļuvi šiem līdzekļiem. Es negribētu steigties šai diskusijai pa priekšu, jo tā parādīsies arī tālākajā diskusijā par EGF līdzekļu izmantošanas novērtējumu, bet uh, negribu arī sniegt uh, kaut kādas iepriekšējas atbildes, tomēr es domāju, ka runājot par novērtēšanas ziņojumiem, šis ir jautājums, par kuru ir vērts pārdiskutēt. Tik daudz ievadam par abiem ziņojumiem. Adam Opel un Adam Opel lietām. Es aicinu pacelt rokas, kurš piekrīt šo līdzekļu piešķiršanai. Ja piedodiet, balsošana būs elektroniska. Paldies! Līdz ar to Adam Opel jautājumā mēs piešķiršanu esam apstiprinājuši. Tagad es pievēršos Ford Gank lietai, kurš ir par. Lūdzu, nobalsojiet elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tad uh, esam noslēguši arī šo jautājumu. Arī Ford Gang uh, līdzekļu piešķiršana ir apstiprināta. Un uh, tas tad arī bija viss, par ko mums šodien bija jābalso. Līdz ar to es pievēršos uh, septītajam darba kārtības punktam mājkalpotā, mājdarbinieki un to karjeras Eiropas Savienībā. Šī būs pirmā viedokļu apmaiņa par FEM ziņojumu. Un došu vārdu kolēģei Taņai Gonzales Pēņas. Kā atzinumu sagatavotājai. Lūdzu. Buenos días. Es para mí, para mí un honor estar trabajando en, en esta. Labrīt! Man eh, ir liels eh, gods, eh, kā varēja strādāt pie šī atzinuma projekta par māsainicībās nodarbinātajām sievietēm Eiropas Savienībā. Un tas ir vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, kā es ceru, ka ar šo atzinumu un kopīgiem spēkiem visiem iesaistoties, mēs tiešām virzīsimies uz priekšu un mums izdosies uzlabot darba apstākļus šīm sievietēm. nodrošināt eh, to, eh, lai eh, visu darbs tiek atzīts sabiedrībā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un tas ir arī tāds temats, kas ir ļoti sarežģīts, tajā ir iekļauts dažādas atšķirīgas situācijas. Un, protams, ka tas to padara par lielu izaicinājumu šai komitejai. Un runājot par sarežģītību, kāds ir saistīts ar eh, šo jautājumu, mums ir jāskatās eh, kontekstā. Pirmkārt, eh, mums ir ļoti daudz dažādu atšķirīgu darbinieku profilu, situāciju un atšķirīgas darba attiecības starp darbiniekiem un darba devējiem. Tomēr ir vairāki jautājumi, kuri uh, ir raksturīgi uh, tieši šim darba veidam, un uh, te ir eh, runa eh, par eh, darbinieka nedrošību. Un līdz ar to pastāv, manuprāt, dažādas grūtības cenšoties novērtēt darba pieredzi, kāda ir šīm sievietēm. To visu ir ļoti sarežģīti novērtēt atšķirībā no citām darba jomām. Un eh, šajā atzinumā mēs cenšamies definēt uh, dažādus eh, darbinieku veidus, un, manuprāt, ir būtiski uzsvērt atsevišķus elementus, kas ir neatņēmama uh, daļa no šī darba veida. Un gal galā, pie kā mēs uh, nonākam, ka ir nepieciešama vajadzīgā ietekme. Šajā ziņamā tiek runāts eh, par dažādām situācijām. Un kādas ir šīs situācijas? Pirmkārt, eh, ir eh, šīs maisainsībās normatās sievietes, kuras strādā mājās un rūpējas par cilvēkiem, kuri ir slīmi, kuri, kuri, kuras rūpējas par bērniem. Jeb kurā gadījumā šajos gadījumos ir nepieciešams atšķirīgas prasmes tomēr. Uh, Mm, visā Eiropas eh, Savienībā mums ir nepieciešams eh, veicināt eh, šos aspektus, izsūtīt informāciju, ka šīs sievietes ir profesionāls darbinieces. Viņas ir bieži vien kvalificētas, tomēr viņas nav guvušas savu diplomu atzinību. Un ir jāņem vērā arī dažādi eh, sociālie aspekti. Eh, viņām, viņ, viņām vajadzētu gūt tādu pašu atzinību kā citiem eh, tirgus dalībniekiem, citiem darbiniekiem. Un praksē mums šeit ir tātad, darba vietas, kuras aizpilda sievietes, un tāpēc šajā ziņojumā mēs runājam par sievietēm. Jo vairums eh, no eh, cilvēkiem, eh, kas veic šo darbu mājās, veic aprūpas darbu, tomēr ir sievietes. Otrakārt, kāda mēs skatāmies uz daudzveidības aspektu, tas ir gan juridiski, gan administratīvi. Mums ir darbinieki, kuri ir imigranti, kuri strādā regulāri, un tad ir arī tādi darbinieki, kuri ir daļa no manās ekonomikas, un tas rada dažāda veida darba attiecības dažos gadījumos Eh, darbiniekiem ir atbilstošā sociālā aizsardzība, savukārt citos eh, gadījumos eh, viņi iesaistās melnē ekonomikā. Un tas ir kas tāds, kas kaitē ne tikai darbiniekiem, bet visai sabiedrībai. Un tāpēc ir ļoti būtiski nodrošināt to, ka mēs izveidojam visu nepieciešamos mehānismus, lai garantētu to, ka cilvēki ir pieeja legālam darbām, kas tiek atzīts. Un eh, tad, eh, jaukoties uz daudzveidības aspektu, tam ir saistība ar uh, darba devējiem. Daudzos gadījumos ir darba ņēmēji, sievietes, kuras nolīgs ģimenes, bet uh, dažkārt viņas nolīgs uh, uzņēmumi. Un citkārt viņas nolīgst diplomātiskā korpusa darbinieki. Un tādos gadījumos uh, ir e, tātad, mm, grūtības saprast, uh, uh, kuras valsts uh, sociālās aizsardzības likumiem ir, uh, jāpiemēro, ir jāpiemēro šajā gadījumā. Un mums vajadzētu nodrošināt to, ka mēs tomēr pareizi novērojam darba apstākļus. Un tas ir neatkarīgi no uh, situācijas, uh, kādās atrodas šīs sievietes. Un tad ir vēl viens aspekts, kurš atšķiras uh, no šī darba mājās un kas ir arī atšķirīgs no eh, citām aktivitātēm. Un tātad jautājums eh, par to, ka eh, dažas no šīm sievietēm patiesībā Eh, dzīvo eh, mājā, kurā viņas eh, strādā. Dažas nāk no ārzemēm un bieži viņas strādā tikai daļu no darba dienas, viņām tiek maksāts par stundas darbu, un daudzas no šīm sievietēm ir cilvēku tirdzniecības upuri, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka viņas veic šo darbu kā, bez maksas, un tā ir tāda modernās verdzības situācijas. Mēs esam izpētījuši daudz gadījumus, uh, Esam iesaistījuši dažādas institūcijas un ir bijuši vairāki e, mēģinājumi nodrošināt to, lai mēs varētu šo darbu e, legalizēt. E, ir ILO konvencija 182, 189 atvainojies, diemžēl to ratificēja tikai daži no Eiropas dalībvalstīm, un tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski uh, Eh, jauno sākuma, kā ar pašu pirmo eh, soli, eh, panākt tādu politisku kompromisu. Mēs mudinām Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras vēl joprojām nav ratificējuši ILO konvenciju, mēs rekomendējam, lai tās to izdarītu pēc iespējas ātrāk. Un līdzīgi kā tās valstis, kuras jā, to ir ratificējuši, tomēr ir tāda diezgan liela nevēlēšanās to darā, darīt, mēs esam pamanījuši, uh, Nav tā, ka mēs nevēlamies izveidot kopīgus Eiropas Savienības eh, noteikumus. Protams, ka tā ir. Mēs vēlamies eh, atbilstošu ietvaru Eiropas Savienībā, lai aizsargātu šos eh, darbiniekus un garantētu dalībās atbildību. Un, protams, kā mums ir jāiekļauj arī tie darbinieki, kuri ir ārpus šīs te konvencijas, konvencijas 189. Un te ir darbinieki, kuri strādā daļu no darba dienas. Un līdz ar to mums ir nebeidzams kopīgs ietvers, kā jau iepriekš uzsvēru, un tas ir kas tāds, ko mums eh, lūdz eh, visas asociācijas, ar eh, kurām esam kontaktējušies pēdējo mēnešu laikā. Dažādas darbinieku asociācijas, kā arī profesionālas asociācijas, viņi visi ir uzsvēruši vajadzību pēc tā, ka ir jā. Ja, īsteno eh, pastāvošie noteikumi šajā jomā. Un jo sevišķi ir jāiekļauj aspekts eh, par eh, konvencijas ieviešanu. Un vairums no problēmām, ar kurām mēs saskaramies, iekļaus arī šī konvencija. Tātad šis te nulles stundu līgums ir ļoti būtisks aspekts, eh, kas ir šajā um, atzinumā. Tomēr ir būtiski, eh, lai eh, šeit mājas saimniecībās norminētie cilvēki apzinās, kādas ir viņu tiesības. Jo uh, bieži ir tā, ka vesela cilvēku grupas neapzinās, kādas ir viņu tiesības, un mums vajadzētu izplatīt zināšanas par tiesībām, kādas ir šiem cilvēkiem. Un tas ir jādara izmantojot dažādas mehānismas. Eh, mēs varam izmantot dažādu veidu telefonu līnijas, eh, dažādu veidu eh, informācijas izplatīšanas līdzekļus, lai viņi pilnībā apzinātos to, kāda, kādas ir viņu tiesības. Un ja šīs tiesības tiek pārkāptas, tādā gadījumā viņi zinās, kā iesniegt attiecīgās sūdzības. Eh, jo, ņemot vērā to, ka šis darbs ir darbs mājās, ļoti bieži uh, ir eh, to, grūti to visu nodrošināt. Mums vajadzētu aizsargāt šīs sievietes, jo sevišķi uh, tās uh, imigrāntu sievietes, kuras strādā melnajā ekonomikā, jo uh, bieži vien uh, viņas uh, vienkārši neziņo par kādiem uh, pārkāpumiem, jo viņas ir pārvišās, uh, ka uh, Um, viņas uh, pašas um, tiks saukts pie atbildības par to, kas tādā nelegāli. Mums ir jāatzīst, uh, ka šis uh, darba veids ir ārkārtīgi sarežģīts un ir ļoti sarežģīti to organizēt, um, piemēram, iesaistīt arotbiedrības. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs īpaši censos un garantētu to, lai arotbiedrību kustība iekļautu šāda veida darbiniekus, pēc iespējas vairāk. Un mums arī vajadzētu censties uh, mm, mudināt uh, izveidot uh, kādas uh, mm, mm, sastāvējā atbalsta uh, biedrības uh, šiem darbiniekiem. Un, manuprāt, ir būtiski, lai mēs kopīgi rīkotos, lai garantētu to, ka mēs regulējam darba apstākļus šīm cilvēku grupām, tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski ne tikai individiem, bet visai sabiedrībai kopumā. Jo radot darba vietas, tiek ņemts vērā arī dažādas sociālās eh, nepieciešamības, un tas eh, viss eh, arī um, tātad um, palīdz um, apvienot privāto un darba dzīvi. Un pārasti mēs zinām, ka šo darbu veicē sievietes mājās bez jeb kādas atzīšanas, un zināmā vērā viņas ir neredzamas, tomēr, manuprāt, ir būtiski atzīt to, ka tas ir kas tāds, kas ir būtiski sabiedrībai kopumā. Patiesībā daudzas eh, sievietes, eh, kuras eh, veic šo darbu mājās, dara ļoti būtisku darbu, tomēr daudzas sievietes šo darbu dara, jā, viņiem tiek maksāts, tomēr viņiem nav pilnīgi nekādas sociālās aizsardzības un darba tiesību. Un tieši pateicoties šīm sievietēm, daudzas sievietes un šo ģimeņu locekļi paši var atļauties strādāt ārpus mājām. Un tādā veidā viņi gūst atalgojumu Un uh, viņi to var darīt tāpēc, ka uh, mājās ir kāds, kas pieskata bērns un veic visus mājas darbus. Un es uh, vēlētos uh, teikt, ka pateicoties uh, šo cilvēku darbām, uh, mēs varam redzēt, uh, ka mūsu ekonomikas uh, progresē un ir uh, būtiski uh, Eh, atbrīvoties eh, no kaut kādiem aizsredumiem eh, par šiem cilvēkiem, tā it kā viņi nebūtu noderīgi vai ka viņi ir nekvalificēti. Šīs sievietes vienkārši ir tādas neredzamas un mm, dažkārt šķiet, ka mums ir kaut kas jādara, lai garantētu to, ka mēs varam viņas padarīt redzamākas nekā tas ir šobrīd. Un visbeidzot tāds tehnisks aspekts. Mana teksta tulkojumā ir kļūda, tad runājot par uh, Eh, darba devējiem, eh, tur ir eh, runa par darba devējiem vīriešiem. Mēs nevēlējāmies uzsvērt šo aspektu, tomēr, ko mēs vēlējāmies šeit uzsvērt. Un tad, kad runājot par darba devējiem, mēs runājam par darba devējiem vispārīgi kopumā. Un es arī vēlētos visiem pateikties pāri sanāksmi, kuru mēs organizējām, iesaistot veselu sieviešu grupu, tur bija cilvēki no FEMA komitejas Un eh, mēs izpētējām eh, šo cilvēku grupu eh, problēmas. Mēs centāmies nodrošināt to, lai mēs kopīgi varētu sastrādāties, lai padarītu šo situāciju tādu mm, veiksmīgāku un uzlabotu, iesaistot cilvēku darba apstākļus. Paldies! Paldies, Tāņa, sevišķi paldies par to, ka pieminēju šo te. Uh, Um, Tātad uh, piezīme, ka te nav runa tikai par vīriešu darba devējiem. Man uh, dzimuma līdzsvarības jautājumi, protams, salaši tuvu sirdī. Paldies, ka izcēl šo aspektu. Un nu, tad pirmais kolēģis Klauns Valā, kā pirmais tātad uh, līdziņotājs vēlas ko sacīt, lūdzu. Et donc, comme, euh, comme homme, je vais aussi m'occuper. Kā vīrietis, es arī esmu norūpējies par šo jautājumu, jo tas skar mūs visus. Es eh, nosaukumu gribēju pateikties referentē par viņas paveikto darbu. Manuprāt, šis patiešām ir ļoti svarīgs atzinums, jo tā ir nozara, kura ir praktiski neredzama, kuru mēs neredzam, bet eh, vienlaikus eh, tas eh, sniedz ļoti pie, nozīmīgu pievienoto vērtību mūsu ekonomikai, tajā skaitā arī sabiedrībai. Ref, referente pieminēja darba iespējas un tam līdzīgi. Mēs redzam, ka cik nozīmīgs un cik noderīgs ir šis uh, sektors. Man nav arī nekādu skaitļu par uh, šādu nodarbināto skaitu Eiropā, jo nav attiecīgu datu avotu, bet uh, mēs balstoties uz ILO datiem, uh, varam secināt, ka šajā nozarē darbojas aptuveni 50 uh, eh, miljonu cilvēku un tajā skaitā ļoti nožēlojamos apstākļos. Mm, tom, es nedomāju, ka šī atzinuma apstiprināšana prasīs liels grūtības, radīs liels grūtības. Grūtības uh, rada tas, eh, ar cik lielu dažādību mēs saskaramies, ar to, cik atšķirīgi ir darba devēji, cik. Uh, atšķirīgi ir darbinieki, cik atšķirīgas ir pasas, pašas nodarbošanās un, protams, arī atšķirības starp dalību valstīm, jo, kad mēs uh, veicam analīzi par šo nozari vienā vai otrā Eiropas valstī, mēs redzam, ka mehānismi ir ļoti atšķirīgi un tas nozīmē, ka darbs nebija viegls, bet mūsu pētījumu mērķis bija panākt labāku uh, šo personu atzīšanu un šajā nozarē nodarbināto cilvēku situācijas uzlabošanu. Un, protams, ka tas saistās arī ar privāto sfēru. Sociālās uh, likumdošanas un uh, citu likumdošanas uh, sektoru jomā tā ir tēma, kur mēs nedrīkstam aizmirst, jo strikti runājot, uh, nepastāv Eiropā tāda koncepcija par darba ņēmēju, kas būtu vienota. Tātad mēs nevaram salīdzināt, piemēram, darbinieku lielā uzņēmumā ar mājasēmniecībā nodarbināto lielos vilcienos un uh, Tāpēc mums ir jāņem vērā eh, šī, šo nozaru specifika. Tā bija ļoti būtiska darba daļa, kas eh, šeit ir arī liels nedeklarētais darbs, kas ir jāapkaro, ir jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem un jāveicina sociālais dialogs šajā jomā. Un runājot eh, no vienas puses ka visbūtiskākais šeit ir mm, tas, lai tiktu ratificēta starptautiskās darba organizācijas konvencijas, ir jāpanāk būtisks progress un pēc iespējas ātrāk uh, visās šajās uh, valstīs, kas ir ratificējušas konvenciju, ir jāpanāk mājasarniecībā uh, nodarbināto cilvēku situācijas ievērojama uzlabošanās. Liels paldies, Rolāna kungs! Varbūt uh, atļaujiet man vienu piezīmi. Patiešām mājasaimniecībā nodarbināta cilvēka darbs uh, ir diezgan problemātiski salīdzināms ar rūpniecībā nodarbinātu. Un, un tā kā šo cilvēku situācija ir sliktāka, varbūt ir nepieciešams uzlabot viņu darba apstākļu aizstāvēšanas iespējas, eh, interešu pārstāvību un tam līdzīgi, kas parasti nav pieejama. Un tas tikai tāds mazs komentārs no manas puses. Un tagad es došu vārdu Vilijai, Valijai Blinkevičūtei. Jā, paldies. Pateicos par eh, sagatavoto projektu, par uh, um, sniegto informāciju. Esmu no kolēģiem jau pārnājis šo jautājumu. Protams, ka mums pirmā kārtām uh, jāpaturprātā tas, ka šeit uh, ir runa par nodarbinātības uh, apstākļiem, tātad kā uzlabot darba apstākļus attiecīgi šīm personām, tātad nodarbinātajām sievietēm. Mākslāniecībās ir, protams, jāaizstāv, jāstapriem viņu darba apstākļi un attiecības un dalību valstīm jāpieņem attiecīgie pasākumi, lai šajā nozare būtu proporcionāli un tādi godīgi darba apstākļi. Un kas vēl svarīgāk, tātad eh, ir nepieciešams eh, šajā jautājumā arī nu, cīnīties pret eh, nedeklarēto darbu, pret ne nelegālo nodarbinātību, jo nebūtu nav retums tas, ka mm, sievietes tiek eksploatētas, tiek arī bērnu darbs šeit izmantot šajā sektorā. Un uh, arī uh, ir jānodrošina, ka ir uh, šīm personām kompensācija darba nespējas, slimības vai, vai um, tātad bērnu atvanām gadījumos nu, noteikumiem, kas tiek attiecināti par šīm personām, nebūtu jāšķirās no, no tiem noteikumiem, kas tiek piemēroti vietējiem darbiniekiem, lai izvairītos no diskriminācijas. Lūk, tāpēc jāsver tas, ka sievietes, kas darbojas šajā sektorā, viņam jānodrošina. Uh, arī piekļuvi attiecīgai informācijai. Un daudz no šīm uh, sievietēm ir uh, ieceļojuši no citām valstīm, un uh, ņemot vērā patreizējo situāciju, jādomā, ka viņu skaits tikai pieaugs. Nu, un tādēļ pirmkārt jānodrošina tiešām, lai šīm sievietēm būtu piekļuve informācijai, ko viņas var sagaidīt no šī, šī darba, kāda ir darba apstākļi, kāda ir sociālā aizsardzība un tā tālāk. Un, lūk, viss šī informācija ir svarīga, un līdz sakus tam. Uh, Un tāpat ir jānodrošina arī apelācijas tā, procesi, tātad jādod iespēju viņām vērsties kādās iestādēs, ja viņa tiesības tiek pārkāptas. Un dalībvalstīm tagad arī būtu jāaicina arī STO konvencijas tātad ratificēšana un īstenošana. Un es jau pieminēju to, ka šeit joprojām ir daudz nelegālu um, darbinieku bez darba līgumiem, ar tādiem fiktīvām darba attiecībām arī bieži vien. Un tādēļ jānodrošina, ka uh, šis aspekts tiek ņemts vērā arī darbā pie uh, platformas, kas cīnās pret uh, nedekorēto darbu. Un arī šajā kontekstā vajadzētu paturēt prātā šo jautājumu. Nu, lūk, un uh, Līdz ar to atzinuma projektā vēl vajadzētu arī runāt par darba drošības un veselības jautājumiem šajā nozarē. Nu, piemēram, mājas uzkopšana, tīrīšanas darbi, var tikt izmantot, izmantot arī ķīmiskās vielas, nu, patreizējā direktīva runā par to, kā aizsargāt uh, Tātad darbinieks un darbinieces, kuriem tiešas, mm, tad, kas darbojas kādās aģentūrās, bet, ja tiešas darba attiecības, tad šāds aizsardzības um, aspekts spēkā nav. Tātad jānodrošina, ka šīs aizsardzības normas ir spēkā ne tikai tām personām, kas darbojas kādā aģentūrā, bet kas arī nodarbināts tiešā veidā, kuram tieši darba līgums darba devēji, bez aģentūras starpniecības. Un, um, mūsu komitē būtu arī jāuztver tas, ka uh, darbs uh, nav īsti izvērēts šajā jomā, un līdzekļi, tad atalgojums arī diezgan zems šajā jomā, un uh, nu, šeit arī varam tādi diskriminācijas aspekti. Un darbā ņēmējs parasti jūtās maz aizsargātas. Un uh, līdz ar to šeit uh, ir svarīgs sociālais dialogs, dialogs ar uh, ar um, arotbiedrībām, ar um, attiecīgām organizācijām, kas var pārstāvēt uh, šo sieviešu intereses. Un um, mums uh, arī jānodrošina tas, lai šis jautājums tiktu risināts Eiropas līmenī, lai būtu tādi ietver uh, apstākļi, normas, uh, um, Eiropas līmenī. Pretējā gadījumā mēs tikai runāsim, runāsim, nekas nenotiks. Paldies, Geriks Kundzūte. Gerika kungs. Jā, paldies, mums ir nepieciešams profe profesionalizēt uh, šo jomu. Tātad um, mākslinieks nodarbinātās un aprūpētājs uh, Eiropas Savienībā runas par to jau iet ilgu laiku ir nepieciešams aizsargāt arī ģimenes Eiropā un, un runājot par, par budžetu. Jānodrošina arī sociālā aizsardzība šiem, šiem uh, personām un jānodrošina, lai būtu pēc iespējas zemāks birokrātiskais sloks. Uh, Francijā jau 20 gadus un arī Bēļģijā jau, jau laik tiek praktizēts uh, šis uh, aspekts. Jānodrošina tas, lai visi dalība valsts varētu ieviest šādu sistēmu, čeku sistēmu. Pretējā gadījumā būs eh, tātad eh, nākā nodarbinātība un eh, mm, man, kā vecākam arī svarīgi nodrošināt to, lai bērniem būtu adekvāta aprūpe. Un es aicinu tātad ņemt vērā šo te aspektu par ģimeņu čekiem miljoniem ģimeņu Eiropā un tāpat arī daudzās uh, citās nodarbinātās nu, grupās būtu mums ļoti pateicīgi par palīdzību. Danke, als ne... Paldies. Tālāk došu vārdu Marijanai Hārkinai, Aldis vārdā, bet viņa nav klāt. Varbūt Aldis vārdā kāds eh, viņu pārstāv. Lūdzu. Kalvi Čampo. Gracias, señor presidente. Šambona kungs. Paldies, eh, priekšstādātāji. Vispārīgi runājot, mēs piekrītam pārējo runātāju paustajām bažām, un es te runāju ādas vārdā. Bet eh, teksts, eh, kas ir iesniegts izskatīšanai ādai, nekādas grūtības nerada. Tomēr gribēju te pieminēt, manuprāt, pāris eh, svarīgus aspektus. Pirmkārt, ir jāuzsver kultūras atšķirības, varbūt arī sociālās saliedētības eh, atšķirības dažādās valstīs, eh, kad mēs raugāmies uz šo problēmu Ja mēs veicam pasākumus Eiropas līmenī, to mēs pilnībā atbalstītu, ir jāraugās, kā ņemot vērā konkrēto sociālo mm, sabiedrības struktūru, notiks īstenošana. Un, manuprāt, mm, mājasaimniecībās nodarbinātie ir cilvēki, kas uh, nodrošina uh, milzīgu atbalstu sievietēm ģimenēs, jo viņi būtībā atbrīvo sievietes, kuras eh, šobrīd um, var uzņemties uh, apmaksātu darba vietu un, un uh, eh, apmaksātu darbu un uh, strādāt parastās biroja darba stundas. Še, šeit uh, pastāv ļoti cieša saikne. Un te es gribēju teikt, ka ceturtajā punktā mēs redzam atsauci uz to, ka ir jāveicina sieviešu, eh, maisaimniecību darbinieču, interešu pārstāvība organizācijās, kas eh, aizstāvētu viņu darba ņēmēja tiesības. Un tiešām ir situācijas, kur eh, ir lietas, kur situācija ir sarežģītāka, bet jāatzīst, ka uh, šādas organizācijas jau pastāv, tās jau ir pat uh, pārtapušas par arotbiedrībām, un varbūt mēs varētu aicināt arotbiedrības, lai tās darītu visu un nodrošinātu, ka tas notiek uh, aizvien lielākā mērā. Protams, ka ir arī citas organizācijas, kas aizstāv darba ņēmēja tiesības, un tad tās arī varētu aizstāvēt šo cilvēku tiesības, jo pretējā gadījumā būtu diskriminācija. Jo, uh, šis uh, darbs nevienmēr uh, kvalificējas uh, pārstāvībai arotbiedrībā. Tas arī viss no manas puses. Džīna Lamberte, bet tomēr es viņu nekur neredzu. Neviens no zaļajiem nav klāt. Šķiet, ka izņēmumu kārtā šoreiz ne. Tad došu vārdu Laurai Aģējai. Bet arī viņu es neredzu. Vai kāds pārstāv Lauru Adžēju? Nē. Tad eh, šķiet, ka ēnu referenti būs izteikušies, un tagad eh, Elisbitai eh, Morēnai Šanķēvāts. Paldies, priekšsādātāji, es izteikšos kodolīgi, jo daudz kas jau ir pateikts, un man šķiet, ka es te gribētu pievērsties diviem punktiem, kuri man šķiet īpaši svarīgi, kur, bez kuriem mēs nevaram iztikt. Pirmkārt, um, ir jārunā par mm, sieviešu uh, minoritāšu programmu, uh, problēmu, jo mājasaimniecību Mājasaimniecībās tiek nodarbinātas jaunas uh, nepilngadīgas sievietes, un Eiropai būtu mm, jāgādā, lai šīs nepilngadīgās darbinieces tiktu aizsargāts, un ir nepieciešams arī kopējs Eiropas uh, tiesību satvers, uh, lai tiktu nodrošināta ILO konvencija īstenošana. Bet uh, man šķiet, ka mēs uh, varam vēl uh, papildināt šeit piedāvāto. Es gan apsveicu referents paveikto darbu, bet es gribētu te pieminēt to, kas ir pieminēts trešajā punktā. Tiek ieteikts izveidot biroju un web palīdzības lapu katrā dalību valstī, kas nodrošinātu informāciju par maisaimniecībās nodrošināto darbinieku tiesībām. Bet, kā jau teica mūsu draugs Klodro Lāns, uh, Tur jau neiet runa tikai par um, sievietēm. Un, protams, ka mēs uh, gādājam par uh, sieviešu problēmām, sieviešu grūtībām, bet arī vīrieši saskars ar tieši tādām pašām problēmām. Un ja mēs uh, izveidojam šādu lapu, kas sniegtu palīdzību, tas attiektos gan uz uh, sievietēm, gan uz vīriešiem. Nav jau tā, ka Eh, mēs eh, te gādājam tikai konkrēti par sievietēm un par vīriešiem, nē. Es nedomāju, ka tas eh, atbilst Eiropas dzimumu līdztiesības garam, tāpēc es vēlētos, lai trešais punkts tiktu grozīts, jo ir grūti iedomāties, ka šī weblapa varētu būt vērsta konkrēti tikai mm, uz sievietēm. Uh, Mums ir jādomā par uh, mājasaimniecībā nodabinātu darbinieku līdztiesību, tāpēc uh, es aicinātu jūs uh, būt ļoti, ļoti uzmanīgai referente, jo tas ir mūsu kopējais mērķis. Otrs punkts piektajā punktā jūs uzsvērt, cik uh, svarīgi ir padarīt uh, šo nozari profesionāli, nodrošināt labāku piekļuvi informācijai, bet es aicinātu varbūt nodrošināt arī kompetences uh, kopuma pārbaudi, jo, ja jūs uh, nevarat uh, veikt, ja, ja jūs nevarat veikt um, šo darbu kā apakšno uh, uzņēmējs, tad uh, tiešām ir nepieciešams šo nozari profesionalizēt. Un es uh, te atgriežos pie iepriekšējā punkta, pie informācijas līnijas. Tai vajadzētu nodrošināt informāciju ne tikai darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem. Ir nepieciešams kaut kā pārbaudīt šo darbinieku kompetenci un pieredzi un arī uh, darba devējs ir jāiesaista kompetenču definīcijas noteikšanā un maisaimniecības um, uh, darba kompetenču uzlabošanā. Mm. Lūk, priekšsādātāji, šajos divos uh, punktos mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo savus galīgos uh, mērķus mēs nesasniegsim, ja šie divi punkti netiks ņemti vērā. Liels paldies! Tagad Danuta Jazablecka. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentei par izsmeļošo prezentāciju par to, ar kādām problēmām saskaras mājasēmniecībās nodarbināti, un man ir jāpiekrīt, mums uh, Eh, mēs te nedrīkstam runāt tikai sieviešu dzimtē. Ir jāņem vērā to, ka maisaimniecībās eh, aizvien pieaugošā mērā tiek nodarbināti arī vīrieši, piemēram, remonta veikšanā un tam līdzīgi. Un tāpēc mums, eh, runājot par šīm problēmām un šo nodarbinātības veidu, ir jāņem vērā arī vīrieši. Es priecājos arī par trešo punktu, kur tiek piedāvāts izveidot uh, palīdzības līniju un interneta portālu, lai nodrošinātu informāciju, bet ir, ir, ir svarīgi nodrošināt uh, informāciju, bet es domāju, ka daudz drošāk mēs jūtamies arī tad, ja zinām savus pienākumus, zinām tos pamatprincipus, kas ir jāievēro veicot kādu konkrētu darbu. Daudzi no mums uh, savā dzīvē ir saskārušies ar to, ka esam uzsākuši jaunu darbu, un arī šeit Eiropas parlamentā mēs jutāmies daudz drošāk, kad zinājām arī to, kāda ir mūsu pienākumi Un savos uh, dokumentos uh, ļoti bieži mēs aizmirstam pieminēt, ka bez uh, tiesībām mums ir arī pienākumi, un es ceru, ka referenta ņems vērā, ka būtu jāmin arī šie aspekti. Un es gribēju pievērst jūsu uzmanību vēl vienai lietai. Ja šī nozare tiek uh, raksturota kā uh, darba tirgus daļa. Mums ir jārunā arī par svešvalodu zināšanām. Referente teica, ka šī nozāre attīstās un uh, lai cilvēki, kur tiek nodarbināti ārzemēs, lai viņi varētu labāk sagatavoties tam darbam, mums uh, būtu jāņem vērā arī citu kultūru un uh, svešvalodas zināšanas. Paldies, Danuta. Man uh, runātāja sarakstā ir vēl četri cilvēki. Pēc tam uzklausīsim komisiju un tad, ja referente vēlēsies, vēlreiz arī uh, viņai dosim vārdu. Vai tagad uh, kāds vēl vēlas izteikties? Man te ir Džans Simons, Perinska kungs, uh, eh, Anfrēks un Turis, uh, pēc tam divas iespējas izteikties komisijai un pēc tam referentē, ja viņi to vēlas. Bet uh, tagad uh, Žants Saimons. Paldies, priekšsēkungs. Es tikai vēlējos izmantot šo iespēju un šajā ļoti progresīvajā diskusijā Mm, lai raidītu uh, vēsti uh, tad, uh, kreisajiem uh, apvienotajā karalistē un arotbiedrību pusībai apvienotajā karalistē, mm, tātad uh, saistībā ar jautājumu, kādā veidā apvienotā karalistē gūs labumu no dalības Eiropas Savienībā, un es vēlos viņiem teikt, uh, tātad, um, noklausties šīs diskusijas internetā uh, vēlreiz. Uh, ieklausīties eh, tajā, ko teica referente par eh, šo sieviešu eh, darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Un mani kolēģi runāja par tieši šīm pašām lietām. Tās nav tādas diskusijas, kuras neviens neklausītos piekdienas pēcpazinās. Šis ir ļoti, šis ir ļoti būtisks debatas par būtisku jautājumu savienībā. Un Eh, šīs ir ļoti progresīvas institūcijas, un mēs tiešām eh, gūstam ļoti lielu eh, labumu no tā visa apvienotajā karalistā, un ja jūs to nezināt, iespējams, jums tomēr vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko mēs šeit patiesībā darām. Paldies! Dankeschön. Paldies, kolēģi Saimon. Alessandra, lūdzu. Bitte? Jā. Yeah. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji! Es gribēju atgriezties pie dažiem jautājumiem, kas jau tika pieminēti, un es gribēju īpašu uzsvaru likt uz to, cik svarīgi ir atzīt eh, šo darbinieku eh, kompetenci. Ļoti bieži tie ir cilvēki, kuri uzsāk to so nodarbinātību, kuriem nav diploma un eh, kuri galu galā iegūst uh, šo kompetenci tikai pildot savus darba pienākumus. Un gribēju teikt, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka šo kompetenci kaut kādā brīdī varētu atzīt ar diplomu, kas viņiem pēc tam ļautu mainīt uh, darba devēju, mainīt uh, darba vietu vai nodarb nodarbinātā darba jomu. Un es gribēju teikt, ka šim darbam uh, vajadzētu mums dot iespēju atgādināt, ka ir jācīnās pret uh, nedeklarēto, ir nelegālo nodarbināšanu. Tā ir, protams, dalība valsts atbildība, bet es gribēju uzsvērt arī, cik svarīgi ir nesarežģīt lietas. Ir nepieciešams uh, atvieglot dzīvi šīm personām, par to mēs vispār nediskutējam. Uh, mēģinot izveidot eh, kaut kādus vienkāršus mehānismus, un, un kā jau pieminēja mūsu kolēģi, varbūt tas varētu būt uh, eh, mājkalpotāju čeks, kas pastāv Francijā, un tas uh, varbūt uh, būtu arī atvieglota, tas varbūt nebūtu neatvieglotu maksāšanu, bet tas nodrošinātu sociālo aizsardzību darba ņēmējiem un sociālo drošību. Tās tās lietas, ko es gribēju uzsvērt priekšsādātāji. Paldies, Perinska kungs. Thank you, Chairman. And... Paldies, eh, priekšsādātāji kungs, no sākuma es vēlētos uh, eh, uh, eh, izsēties par to, uh, ko teica uh, referente Es eh, vēlētos eh, pateikties viņai par viņas veikto darbu un šodienas eh, prezentāciju, un es vēlētos arī izmantot iespēju, lai pievērst jūs uzmanību ļoti būtiskām aspektām saistībā ar šo te platformu par nedeklarēto darbu, jo mēs runājam par šo te platformu kā noteikumiem, izņemot tos gadījumus, kad ir šīs te pārbaudas mājasādniecībās, un viss šis te platformas jēdziens, Eh, kā eh, par to līdz šim eh, ir runājusi tātad, komisija, mērķis ir novērst šo te nedeklarēto darbu, vai mēs vēlamies novērst un atturēt no šī te, no šī te darba mājās. Tas viss ir saistīts mm, ar tā saucamo regularizāciju. Un šis jēdziens ir um, apšaubīts diskusijās, tāpēc, ka tur ir ideja, ka iespējams mēs vēlamies legalizēt uh, tātad, tādu praksi, kas nav legalizējama. Un tas, ko mēs vēlamies eh, tomēr darīt, ir dalīties ar eh, pieredzi. Piemēram, tas, eh, ka tiek izveidots telefonu līnija, tās, kā Eh, ir, mēģin, ir dažādi veidi, kā mm, eh, aizsargāt eh, šo cilvēku tiesības, dažāda certifikācija attiecībā uz kvalifikācijām tā tālāk. Un tāpēc es tikai vēlētos aicināt kolēģus, kuri ir pielīšies šajās diskusijās pāri platformu un kuri ir tad, šaubījušies par to, vai platformai vajadzētu būt ne tikai par novēršanu, bet arī par uh, atbalstu tātad, eh, tam, eh, kā dažādas eh, nedeklarētas darba formas var tikt deklarētas. Un es varu piekrist kolēģiem šādam, ka šī diskusija ir bijusi ļoti progresīva, proaktīva, tādā ziņā, ka mēs piekrītām, ka ir nepieciešams tāds darbības spektrs, lai mēs šo būtisko darba daļu uh, Eh, padarītu eh, par tādu, kas tiek cienīta, atzīta un aizsargāta. Un eh, noslēgumā es varu tātad, beigt savu sakāmo ar kādu jautājumu, kas tika minēts. Tātad nav statistikas par to, cik daudz ir šādu darbinieku mājās Eiropas Savienībā. Un tādā ziņā, protams, ka mums ir nepieciešama informācija iespējams arī interaktīva informācija, un tas ir viens no tiem jautājumiem, par kuru spried, spriedīs eh, platformā. Eh, tad viņi atbalsta šādu jēdzienu. Paldies! Funtulis. Funtulis kungs. Paldies, priekšstāj kungs. Ir eh, skaidrs, ka tas Ehm, kāda loma ir šiem eh, darbiniekiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, ir ļoti būtiski. Viņi rūpējas eh, par veciem cilvēkiem, viņi ehm, tīra māju, rūpējas par dārzu, un viens būtisks aspekts ir tāds, eh, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešams licences, un viņi ir jāreģistrē darba aģentūrās. Bet, diemžēl, daudzi no šiem darbiniekiem ir ekonomiskie migranti, kuri, kurus eksploatē citi. Un no otras puses šie te darbinieki, kuri nevēlas maksāt nodokļus un iesaistīties sociālās aizsardzības schēmās, viņi tad saņem šo te nedeklarētu atalgojumu. Un e, tādā veidā e, viņi saskars ar risku, ka par viņiem var ziņot, un tāpēc mums ir e, nepieciešams pilnīgs ietvers, lai mēs varētu parūpēties par šo cilvēku tiesībām. Un vēl viens aspekts ir nodokļu aspekts. Tad, tad kad kāds tiek nodarbināts šādā veidā, tad šiem uh, cilvēkiem uh, tiek uh, tātad, maksāts ar čeku palīdzību un uh, tas ir tāds kā e, ienākuma apstiprinājums e, darba devējiem. Un daudzi cilvēki dažās ģimenēs e, ir ļoti sarežģīti izmaksāt šīs algas. No otras puses, šos maksājumus varētu veikt ar bankas starpniecību. Um, tad um, likumīgi uh, atvēlkot uh, nodokļus uh, un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Un tagad es sniegšu sveicu mūsu vidū Sofiju Kameru un viņas kolēģi, tā komisijas pārstāvis, kur no abām kundzēm tad gribētu izteikt es pirmā. Informiert mich mein Zettel falsch, oder? Nu, vai abas izteikties, vai kā? Nē, labdien, tātad eh, izteikšos es eh, pārstāvu nodarbinātības eh, ģenerāla direktorātu. Nu, un prieks būt jūs vidū. Man atbildības sfēra tieši bija lūk darba dokuments par šo jautājumu, ko um, sagatavoja manā ģenerāla direktorātā. Paldies par šo atzinumu projektu. Man būtībā nekas daudz piebilstams šajās diskusijās nav. Uh, Es kopumā pozitīvi vērtēju šo atzinumu un noteikti uzturēsim kontaktus ar referenti, lai uh, um, attiecīgi atšķirinātu šādas tādas uh, nu, vēl tātad. Uh, Sam, samiešu, tātad uh, neskaidrs punkts. Lā, paldies, uh, pieņemu, ka referente, kas ir sekojusi līdz visiem komentāriem, uh, ņems vērā tātad uh, visu to, kas tika sacīts, bet noslēgumā jums vārds uh, dažiem komentāriem. Gerinska kungs um, pieminēja to, ka ir nepieciešami statistikas dati, cik tad īsti ir šādu personu Eiropas Savienībā, cik faktiski taču nodarbināto ir. Es pirms kādiem četriem gadiem gatavoju līdzīgu atzinumu. Un ILO, tātad SDO, minēja, ka varētu būt kā 30 miljoni šādu personu Eiropas Savienībā. Nu, šis skaits, kam būtu jāpārbauda, bet eh, domāju, ka skaits noteikti liecina par to, ka te nav uh, runa par varbūt tādu um, šauru nodarbinātības uh, sfēru, bet drīzāk tādu jau plašāku dimensiju. Nu, ir kultūras atšķirības, kas tiek pieminētas šeit. Eh. Nu, un, um, protams, tā, tās var pastāvēt, bet, uh, nu, tomēr nepieciešami arī attiecīgi sociāli apstākļi, lai nodrošinātu adekvātu attieksmi par šīm personām kā vēl šam Borī pieminēja. ka ir nepieciešams tātad pārobežību šeit iesaistīt, mēs, protams, būtu pirmais, kas to atbalstītu. Nu, labi, tas viss tātad tiek piefiksēts un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta strateģiskais satvers tātad darba drošības veselības jautājumiem 6. jūnijā komisija laid klajā tātad eh, stratēģijas pēcpasākums, eh, tātad 7.12. Eh, gadam, kas tad ir ap, apzināts un kas ņem vērā. Nu, un diskusija tad atklāšu. Ola Kristensens ir referents un bez turpmākas vilcināšanās došu viņam vārdu. Paldies priekšsētāji pirmā kārtām. Vēlos. Uh, pateikties sēnu referentiem un uh, citiem kolēģiem, kas ir iesnieguši daudz konstruktīvas uh, priekšlikumus un, un papildinājumus šim ziņojumam. Mans mērķis, pēc, protams, ir panākt uh, pēc iespējas plašāku konsensu, jo um, tādējādi mēs varam uzlikt papildus spiedienu komisijai un panākt mūsu atzinums ir uh, konstruktīvāks. Um, mums bija pirmā mūsu ēnu referents sanāksmē. Ne Un bija labs dialogs. Visi vienojāmies, ka nepieciešams panākt konsensu. Nu, pēdējā mūsu sanāksmē mums varbūt nebija pietiekami daudz uh, laika izdiskutēt um, šo priekšlikumu, tā kā ceru, ka šodien būs vairāk laika attiecīgi. Ir nepieciešams, tad ir daudz labu uh, Um, tātad norma šajā sakarā, bet vairāk kā 4000 cilvēki iet uh, um, bojā darba vietās un 6000 cilvēki iet bojā dēļ aroda slimībām. Tā kā, protams, ir nepieciešams investēt uh, darba apstākļos, darba vidē. Tas uzlabos gan uh, pašu uzņēmēju darba vidi un darba apstākļus, gan arī uzlabos arī tā ir valstu bušet stāvokli. Un, protams, tas nāks pa labu arī uh, darba ņēmējiem, eh, tūkstošiem darba ņēmēju stāvoklis uzlabosies un eh, visi būs ieguvē. Tādēļ mēs varēsim uzsvērt, eh, ka Eiropas Savienība arī pievērš uzmanību pilsēņu ikdienas dzīvēm. Pareizi tiks atcīts, ka te ir runa par jaunu satvaru komisiju veidojumu un izstrādājas laikposmu no 14. līdz 20. gadam uz savā paziņojumā. Um, komisija arī uzsver, kāda tad ir uh, svarīgākie aspekti, bet runājot par uh, to, kāda tad ir um, konkrētie risinājumi, lai atrisinātu izaicinājumus. Nu, te komisija tik labi nav bedījis. Mūsu tad, svarīgākais tātad arī piensums šeit līdz ar to būtu nāk klājā konkrētiem priekšlikumiem. Vēlamies uzlikt papildus tātad spiedienu, tātad arī uz komisiju, lai tātad eh, šis eh, priekšlikums būtu pēc iespējas ambiciozāks. Psihosociālie eh, aspekti un stress darbā, lūk, tie ir svarīgi aspekti. Un šeit gan ir nepieciešami papildus dati vēl, lai pilnībā izvērtētu, kas un kā notiek. Runājot par maziem uzņēmumiem, šeit būtu jāuzsver, ka mums jāpie, arī jāpietiek, jāpieturās pie noteiktām nu, normām, bet maziem uzņēmumiem jāsniedz papildus atbildes, lai viņi var pielāgoties uh, jauno normu izpildē. Un tas ir uh, svarīgs uh, aspekts. Protams, šis tiesību, šie tiesību akti var uzlikt papildus administratīvos logus dalību valstīm, bet cik tad ievērojams un liels būs šis logs, nu, tas dalību valstīm atšķirās. Šo tiesību aktu transponēšana dalību valsts līmenī, protams, saistīties ar zināmu slogu un tieši šī īstenošana darbās līmenī ir lielākais izaicinājums. Uz um, mutagēnijām un kancerogēnijām, tātad vielām, kas var ietekmēt pils, pilsoņu veselību, tas jāņem vērā, ir jādefinē sliekšņvērtības. Um, un uh, arī konkrēti pasākumu palīdzību var izmērīt to, vai dotie pasākumi atstāja konkrētu ietekmi. Tāpat arī muskuļu slimības un kaulu slimības uh, ir uh, vēl viens tāds izaicinājums šajā jomā. Arī šeit tiek pēcsekumi tie pasākumi, visbeidzot darbinieku aizsardzība pret asbestu. Nu, šeit arī nepieciešams skrīnings, nepieciešams devalstu rīcības plānu. Runājot par citām prioritātēm, darba inspekciju lomu šeit šajā sektorā vajadzētu stiprināt. Arī sociālajiem partneriem jāpiešķir papildus loma. Arotbiedrību pārstāvju jāiesaistam, vairāk jānāk par riska prevenciju, prevencijas pasākumiem. Nu, jāņem vērā arī jauno tehnoloģiju pēc iespējas tātad plašāku izmantošanai. Šis ir svarīgs aspekts. Un jāuzlabo informācijas apmaiņu, pārējo prakses apmaiņu sārdāju valstīm, ja tas ir kārtīgi svarīgi šajā jomā. Un ar FTT vēl ko teiks kolēģi. Paldies! Vielen Dank! Liels paldies, Ule! Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Žoržs Bahs. Liels paldies priekšstādātāji. Jau pašā sākumā es gribēju norādīt, cik laba sadarbība mums veidojās ar referentu Olu Kristensenu un arī sadarbība ar citiem ēnu referentiem. Domāju, ka mums uh, ir iespēja izstrādāt ļoti labu ziņojumu, jo mums ir skaidri uh, Nu, tie lielie izaicinājumi, kurus uh, Ole jau minēja, proti cik uh, liels ir arotslimību apjoms. Mēs uzskatām, ka tas ir pilnīgi prioritārs jautājums nodrošināt uh, vienādu aizsardzību visiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kurā nozarē viņš strādā, neatkarīgi cik liels ir uzņēmums, kurā viņš strādā. Es domāju, ka tādam būtu jābūt šo jauno priekšlikumu vadmotīvam. Uh, Viens no būtiskākajiem jautājumiem, manuprāt, būs tas, vai ir nepieciešami nepieciešam jauni tiesību akti veselības un drošības jomā. Es uzskatu, ka tur vēl ir nepieciešamas zināmas diskusijas, un jebkurā gadījumā ir jāpieskaņojas arī jaunajiem riskiem, piemēram, jāņem vērā direktīva par um, apdraudējumu, ko rāda kancerogēns, mutagēns un toksiskas uh, vielas, jārunā par bio un nanotehnoloģijām, tas spēlē ļoti būtisku lomu. Un turklāt te mums ir nepieciešams sev pieprasīt papildu pētījumus. Un te es pāriešu pie tā punkta. Uh, es starp citu pagājušajā nedēļā piedalījos uh, pēc plenāras sesijas Strasbūrā eh, konferencē Luksemburgā, un tur tika uzsvērts, ka pietrūks datu, kā mēs varam iegūt eh, papildu datus un eh, tos arī viendabīgi izvērtēt, kā mēs rīkosimies ar šiem datiem. Un it īpaši tas attiec uz psihosociālā riska datiem. Uh, Manuprāt, arī komisija pamatoti norāda, ka tā ir ļoti ievērojama problēma. Vēl viena problēma ir muskuļu un skeleta slimības. Domāju, ka tuvākajos gados to skaits nemazināsies, jo sabiedrība noveco, darba ņēmēji aizvien ilgāk uh, strādā, un te es domāju, ka mēs varēsim balstīties uz pētījumu uh, rezultātiem. Uh, Tas ir parlamenta kopējs projekts ar aģentūru OŠA. Diemžēl rezultāti būs pieejami tikai gada beigās, bet es domāju, ka tie mums sniegs svarīgas atziņas. Vēl viena svarīga lieta par profilaksi. Mums ir jāizveido reāla profilakses kultūra. Protams, arī kolaboratīvie roboti. Es domāju, ka tie varētu vienkāršot darbu, to atvieglot, bet pašlaik tas tā neizskatās. Mm, daudzās vietās rūpnīcās, slimnīcās tas sagādā būtiskus izaicinājumus. Un vēl viens punkts, kur es gribēju pieminēt, arī Oli to pieminēja, ir asbesta jautājums. Es domāju, ka visi par to ir informēti. Un tie, kas domā, ka mēs uh, šo problēmu kontrolējam, gribēju atgādināt, ka tā tas nebūtu nav. Parlamenta ziņojumā pirms dažiem gadiem tika norādīts, ka šajā ziņā uh, ir joprojām nepieciešams uh, paveikt daudz darba skrīninga jomā un asbesta reģistrācijā daudzās dalību valstīs. Manuprāt, šis aicinājums komisijai būtu jāatgādina Tādi būtu mani komentāri. Es, protams, priecāšos arī par tālāko sadarbību. Lielas paldies, Žorž, Makintāras kundze, ECR vārdā. Thank you. Paldies, priekšsētāji. Ja sākumā paldies eh, referentam. Lai paldies par viņa atzinumu. Nu, un paldies arī par to, kā viņš vadīja sanāksmes ar ēnu referentiem. Tiešām mēs eh, esam nākuši lēmērā pie kopsaucēja. Un eh, esam gan smagi visi strādājušie pie šī atzinuma eh, un grozījuma niansēm, detaļām, bet noteikti nešaubos, ka mēs spēsim nonākt pie labiem kompromisiem un, un kopējiem spēkiem izstrādāsim tādu atzinumu, kas visiem ir atbalstāms. Grozījumi tiešām ir ļoti daudz šim atzinumam un uh, Olivā tikai uzteikt par uh, to, cik uh, uzcītīgi viņš uh, strādā pie tāda panākt kompromisu šo grozījumu sakarā, to mēs tiešām ļoti augstu vērtējam. Nu, es arī vēlos uzsvērt, ka mēs noteikti atbalstam MVU un mikro uzņēmumus attiecībā uz to, kā viņi piemēros šos tiesību aktus un, un nodrošinās atbilstību darba veselības un drošības um, normatīviem. Jo no sākuma esmu uzsvērus, ka ir nepieciešama vienkāršošana. Ne tam, lai pazeminātu darba drošības un, un veselības uh, uh, normatīvas un, un riskus, bet uh, vienkārši, lai uh, ļautu kompānijām, uzņēmējiem labāk izprast, kas nu, no nu, viņiem īsti tiek sagaidīts, kādas viņu saistības, kas viņiem jādara. Un lai dot viņiem iespēju arī īstenot šos tiesību aktus un normatīvas bez uh, papildus milzīga administratīvā sloga un izmaksām. Un um, tās uzsvērt, ka te būtu jānāk par riska pārvaldību nevis par um, jebkura riska, tātad um, iespējamo risku novēršanu vispār. Un nu, šajā komitejā daudzkārt esam par to runājuši un domā par to, ka mēs varētu pilnībā novērst jebkādus riskus darba vietās, kā es to uzsveru arī ēnu referents sanāksmē, izklausās tā, ka, nu, tiešām mēs nopietni domātu, ka, lūk, um, mēs um, būvēsim tikai būdiņus, jo, ja tikko kā es ķerties kā pie kaut vai divu stāvu ēkas būvniecības, tā ir zināms risks, ka jūs nu, noktīsiet pa trepēm. Bet, nu, kā tad šāds darīties? Nu, uzlaikiet margas, piemēram, un risks ir mazināts, nu, ne, bet taču uzsvērt, ka tagad turpinām būvēsim tikai viens tā mājas, lai izvairītos no, lūk, šādiem riskiem. Lūk, to es, to es vēlējos uzsvērt, ka, ka riski ir jāmazina, pilnībā no tiem izvairīties jau nevarēs. Un, nu, nu, un, un uz, ceru, ka turpmākajā sēna referents sanāksmē šis faktors izkristalizēsies aizvien vairāk. Tā riska pārvaldība, tā būtu jāsver nevis dokumentu pārvaldība, bet tieši riska pārvaldība. Jā, mums jāpaņem praktiska pieeja, lai demonstrētu, ka pasākumi ir efektīvi. Protams, jānodrošina atbilstība politikai, jānodrošina tas, ka, lūk, attiecīgi dokumenti ir sagatavoti un tā, bet tas jau pats par sevi nelabā automātiski darbinieku drošību un, un uh, veselību, līdz ar to tas ir bezveidīgs pasākums. Tā kā jāndrošina, ka mēs eh, pārvaldam riskus, nevis pārvaldam dokumentus tā sacīt. Protams, īstenošanas aspekts vēl ir svarīgs, bet savā ziņā tā arī ir dalība valstu prerogatīva. Un līdz ar to mums būtu jāatzīst, ka eh, darba veselības un drošības uh, likumdošanas aspekti dažādās dalībvalstīs ir atrodas dažādi iestāžu kompetencijām un tā tālāk, un tas ir jāatzīst. Un, un arī jāsniedz atbalsts dalībvalstīm izcenošanas aspektos, Mums nevajadzētu mēģināt to darīt dalību valstu vietā. Mums nevajadzētu mēģināt uzspiest dalību valstīm kādu, kādu vienotu uh, Eiropas līmeņa risinājumu. Jāatcerās, ka dalību valstīm ir, zinām, arī cīvas brīvība šajos aspektos. Un līdz ar to mums ir jāatbalsta dalību valstu stratēģiju izstrādi. Nu, tas, laikam, īstenībā viss, kas man bija sakāms šobrīd par šo atzinumu, bet katrā ziņā um, mani tiešām iedvesmojas atbības ar dažādām grupām, um, referents sanāksmēs un uh, Ceru, ka arī tuvākā nākotnē būs arī citas līdzīgas pozitīvas sanāksmes. Paldies! Paldies! Eh, Renāta Vībera, eh, Aldebātā. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribēju pievienoties kolēģiem, kuri pateicās referentam par lielisko darbu, kur viņš ir paveicis eh, strādājot pie šī jautājuma un neraugoties uz izaicinājumiem, kas saistās ar Eiropas uh, <clears throat> veselības un uh, riska novēršanas stratēģijām, OSH uh, <clears throat> likumdošanas ievērošanu, regulatīvo satvaru, labāko prakšu identificēšanu. Vēl es gribēju paust savu gandarījumu par uh, ļoti konstruktīvo sadarbību, kur mums veidojās ar uh, ziņotājiem, referentiem un ēnu referentiem no citām grupām, jo panākt konsensu pretrunīgos jautājumos ir tīpaši par ilgtermiņa ieguvumiem darba ņēmējiem, darba devējiem un sabiedrībai kopumā, nodrošinot uh, vienotu un koordinātu stratēģiju nepieciešamību, vienkāršot um, uh, atbilstības prasību ievērošanu un to izmaksas labāko prakšu apmaiņu ar OSH politiku. Mēs eh, vēl pat eh, šorīt diskutējām ar ēnu referentiem, un ir pāris būtisku jautājumu, par kuriem būs nepieciešamas tālākas eh, diskusijas un sarunas, un dažas no tām ir ārkārtīgi svarīgas manai grupai, Alde grupai. Pirmkārt, smagais sloks, ko rada birokrātija un steidzamā nepieciešamība vienkāršot likumdošanas satvaru, jo šobrīd mums ir pārlieku sarežģīts uh, regulatīvais sloks, 24 eh, direktīvas, kuras sarežģīja dzīvi MVU, un tie ir tie paši uzņēmumi, kas uh, rāda 40, uh, 85% no e- darba vietām Eiropas Savienībā. Un tālāk ir nepieciešami uzticami un salīdzināmi dāti, īstenojot uh, un veidojot jaunas stratēģijas uh, attiecībā uz jauniem riskiem papildus uh, um, standārtu pieskaņošanai OSH prasībām ir nepieciešams, uh, OSHAS prasībām ir nepieciešams nodrošināt uh, dzimumu līdztiesības iekļaušanu visās uh, likumdošanas iniciatīvās, uh, kas paaugstinātu darba drošību, bet kā jau teicu, šajā konstruktīvajā sadarbības garā starp mums es esmu pārliecināta, ka mēs panāksim vienošanos par vairākām būtiskām problēmām. Paldies! Dankeschön, jetzt. Liels paldies! Un tagad vārds uh, Skidiotis kungam. Tāniet, pārstāvēs viņu. Mikro. Jā. Gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms Stekijots kungs atvainojas, ka viņš uh, šodien te nevarēja būt klāt, bet viņš teica, ka viņš piedalīsies uh, ēnu referenta sanāksmē pēcpusdienā, tāpēc šobrīd es um, izteikšos viņa vietā, lai paustu viņa viedokli. Un paldies uh, referentam, kurš ir paveicis fantastisku darbu, gatavojot kompromisa grozījumus un mums ir liels gandarījums redzēt, ka kompromisa grozījumi uzlabo darba ņēmēju pārstāvju iesaistīšanu arod veselības un drošības eh, jautājumu risināšanā. Mums ir jāatzīmē, ka pastāv īpaša interese par mikro uzņēmumiem, par MVU, un um, tam būtu jābūt šī darba pamatā. Ir ārkārtīgs gandarījums redzēt, ka arī dzīmumu līdztiesības aspekti ir ņemti vērā uh, 12. B un 20. B kompromisa grozījumā, arī 17. kompromiss personas ar eh, hroniskām slimībām, proti arī izvirzītās prioritātes, un manuprāt, eh, tas ir labs pamats diskusijai. Ir pāris lietas, kur mēs uh, nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā pēcpusdienā. Un pirmais no tiem saistās ar dzīves ilguma un pensijas vecuma savstarpējo sasaisti. Mēs gatavosim savus priekšlikumus par šo jautājumu pēcpusdienas sanāksmē. Otrs punkts, kuru mēs gribētu apspriest, ir elastīguma piemēram, kā tas ir redzams 19.c kompromisa priekšlikumā. Mēs esam gatavi to apspriest, tomēr ir jānodrošina, ka elastīgums nerada nestabilāku nodarbinātību. Un mēs ļoti labprāt turpināsim mūsu iesākto darbu tikpat produktīvā garā kā iepriekš. Paldies! Tagad Kārima Dalī. Merci beaucoup. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju pateikties um, mūsu kolēģim, um, referentam Kristensenam um, par to darbu, uh, kuru mēs te veicam jau veselu gadu. Tas ir noticis ļoti jaukā gaisotnē un arī To pašu var teikt par ēnu referentu šī, šī rīta sanāksmi, bet es eh, tomēr dažus punktus gribēju pieminēt. Un kā jau parādījās mūsu pirmajā sanāksmē un arī grozījumos, ka pastāv zināms, eh, ka eh, konsensa trūkums mums neļauj vienoties par atsevišķiem Eiropas kopējās politikas darba kārtības punktiem. Ir absolūti nepieciešams izvirzīt to par prioritāti. Un um, pašlaik mums ir vismaz 24 Eiropas Savienības direktīvas, kas dalību valstīm ļauj uh, uzlabot uh, profilaksi izvairoties no negadījumiem darbā, bet īstas stratēģijas piek, pietrūkst, un tieši tāpēc es eh, gribēju, lai komisija par to domātu, jo principā mēs esam nonākuši stagnācijā, tā ir kāpšanās atpakaļ, un es biju iepriekš referente par šo uh, jautājumu. Mēs jau 2011. gadā izveidojām tādu kā kopējo bilanci šādai stratēģijai, un 2015. gadā mēs vairs nevaram atļauties eh, zaudēt laiku. Es eh, domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu nākt klajā ar eh, priekšlikumiem par labāku regulējumu. Ko tas nozīmē? Un šobrīd labāks regulējums neko īpaši vairs nesaka, un mm, daži kolēģis, eh, ceru, ka jūs eh, esat eh, apsēdušies, jo mums ir skaitļi, ik 5 sekundes Eiropas Savienībā notiek viens darba negadījums. Trīs ar pus, reiz trīs ar pus minūtēs viens cilvēks mirst, tas nozīmē, ka te ir vairāk nekā 100 tūkstoši nāves gadījumu gadā, un principā mēs te runājam par krīzi Bet eh, krīze nedrīkstētu būt iemesls, lai mēs nepievērstu pienācīgu uzmanību darba drošībai eh, darbā, un to nedrīkstētu upurēt uz taupības altāru. Tāpēc, lai mēs nodrošinātu efektīvu stratēģiju, ir jāraugās uz eh, skaitli, ko mums tas izmaksās, ja mēs nedarīsim neko, ko tas izmaksās sabiedrībai. Un, protams, ka Tas uh, radīs ekonomikai zaudējumus, jo no ekonomiskā viedākļa tas uh, nozīmē vismaz 4% no Eiropas IKP, aptuveni 500 miljardus eiro, tāpēc uh, ir pēdējais brīdis uh, stiprināt šo likumdošanu. Un, protams, uh, mēs. Uh, saprotam, ka dalībvalstis balstās uz uh, kaut kādiem konkrētiem ciparu indikatoriem, bet ir nepieciešama mm, īsta profilakses kultūra. Un es īsti nepiekrītu uh, to, ka pārvaldība un politika ir jāsasaista. Prevencija ir tam, lai nodrošinātu, ka negadījumi nenotiek. Mm, tāpēc eh, prevencija tam ir arī domāta. Otra lieta - ir nepieciešams ķerties eh, eh, klāt arī jauno risku problēmai, visām slimībām, mm, kas saistās ar vēzi, stress, izdegšanas sindroms, mm, jaunie mūsu laikmeta izaicinājumi, tehnoloģijas progress Tas tiešām ir reāls izaicinājums mūsu sabiedrībai, un tāpēc mēs mēģināsim panākt grozījumus, lai mēs, nu vismaz es mēģināšu panākt to, ka sadarbība ar referentu mūs noved pie labiem rezultātiem, lai mēs uzskatu, ka šīs problēmas ir jāizvirza mūsu komitejas un Eiropas sociālās un nodarbinātības politikas centrā, bet nedrīkstētu būt tā, ka šajā ziņojumā netiek sūtīti ļoti skaidri vēstījumi Eiropas komisijai. Mēs nedrīkstam to šobrīd atstāt no šī ziņojuma ārā. Vēstījums ir ļoti skaidrs. Darba ņēmēji vairs nedrīkst zaudēt eh, dzīvības eh, uzņēmēju pelnas dēļ, un um, tas no manas puses arī viss priekšsādātāji. Dankeschön. Yeah. Paldies tagad. Došu vārdu Laurai Ačējai, FDD vārdā, vai kāds viņas vietā vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Tad Džoels, Džoela Melāna. Un uh, viņas vietā arī izteiksies uh, kolēģis Martēna Kongs. Paldies priekšsēdētājiem! Raugoties no Francijas viedokļa. Uh, situācija, kas ir panākta šajā jautājumā. Mēs piekrītām, ka ir jādara viss, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību, bet uh, ir, tas jau tika teikts, ka ir jāpievērš uzmanība, lai mēs neradītu pārāk apgrūtinošu situāciju MVU, jo tie ir tie uzņēmumi, kuri tādi, ja nosacījumi tiktu pastīgi, padarīt stingrāki, varētu apturēt jaunu darba vietu veidošanu. Un ir jāsadarbojas arī ar starptautiskajām darba grupām, kas specializējas darbaņemē veselības un eh, riska jautājumos, lai izvairītos no monopola situācijas veidošanās. Paldies! Paldies! Šons Saimons. Thank you. Paldies! Eh, pirmkārt, eh, esmu jau to iepriekš eh, uzsvēris. Tātad tiešām apsveicu Ola Kristensenu, kurš ir veicis fantastisku darbu pie šī ziņojuma. Parādot to, ka referenci tiešām spēja izdarīt ko nozīmīgu. Mm, virzīt uz priekšu progresu. Mēs iesniedzām 20 eh, grozījumus attiecībā eh, uz mm, apmācību, eh, asbestu, navēšam slimībām. toksiskajiem medikamentiem, kuru sagatavošana ir, kuru sagatavošana apdraud veselības darbiniekus, un tos vajadzētu iekļaut, tas ar tādījā nav iemesla, kāpēc to nedarīt. Un līdz ar to es eh, tik tiešām eh, aicinu cilvēkus eh, šeit iedzināties. Un vispārīgi runājot, man svarīgākais saistās ar ziņošanu. Mēs visi apzināmies, kā jo sevišķi apvienotajā karalistē cilvēku aizvien vairāk runā par birokrātiju un uh, darba drošība un ārod eh, eh, veselība ir eh, kļuvuši gluži vai par tādu, um, tādu apsmieklu objektu. Um. Apvienotajā karalistē pagājušajā gadā vismaz 350 cilvēki mira savās darba vietās, un tas ir neieskaitot uh, transporta negadījumus. Ir ļoti daudz, kuri mirst uh, darba vietās. Un, uh, Šobrīd apvienotajā eh, karalistē eh, tātad eh, tiek ziņots um, aizvien mazāk um, un ir ļoti daudz pierādījumu tām, ka šie te negadījumi darba vietās un dažādi ievainojumi, mm, jo sevišķi il, tātad, mm, il, ilgtermiņa slimības, mm, kā vēzis, mēs nevaram atļauties, ka apvienotās karalistas eh, valdība par to visu ziņo aizvien mazāk. Un eh, šobrīd apvienotā karalistē nāves eh, gadījumu skaits tātad no azbēs izraisītām slimībām ir stipri pieaudzis vairāk par 400 tūkstošiem. Tātad, nu, eh, tematiski runājot, eh, mums eh, ir jābūt ļoti stingriem Eiropas Savienībā attiecībā uz ziņošanu. Nedrīkst ļaut valdībām, nu, tādām valdībām kā Angļu karalistu valdība, mm, kā noslēp šos problēmas. Tātad nu, nedrīkst ļaut, lai viņi neņem vērā noteikums par ziņošanu par šīm ļoti smagajām slimībām. Let's... Liels paldies! Pēdējā runātāja Elizabete Morēna Šaķēja. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Arī es uh, vēlējos uh, pateikties uh, referentam Kristensena kungam par viņa paveikto darbu, par jautājumu, kurš mums ir ļoti tuvu sirdī un ir nepieciešams, lai mēs ar skaidru garu uh, pievērstos šo jautājumu risināšanai un uh, Pateicos arī Žoržam Baham par lielisko sadarbību starp visiem ēnu referentiem. Es gribēju te pielikt no savas puses klāt trīs punktus, kas man šķiet īpaši aktuāli, kur es piedāvātu grozījumus un kas man šķiet ārkārtīgi būtiski. Pirmais punkts. Tas nedaudz uh, sasaucas ar to, ko teica Šons Saimons. Mums ir nepieciešams uh, aktualizēt un paskaidrot uh, kā dalība valstis definē arotslimības un negadījumus darbā. Medicīna attīstās, slimības attīstās, darba apstākļi attīstās, un tieši tāpēc šī aktualizācija ir nepieciešama, lai likumdošana, kas attiecas uz veselības aizsardzību darba vietās, būtu realistiska un atbilstu reālajai dzīvē. Otrs punkts, par kuru mums būtu jārunā ļoti skaidri, ir tas, ka ir nepieciešami skaidrojumi par to, kādi pasākumi ir jāievēro darba drošības ziņā gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Turklāt ir jāuzlabo arī darba devēja informēšana, ņemot vērā orga, eh, darba uzņēmuma struktūru. Mēs nevaram izvirzīt vienādas prasības uh, visiem uzņēmumu lielumiem. Otrakārt, iepriekšējie runātāji teica, ka sasniegtais um, darba drošības un veselības ziņā nekādi uh, ne, nedrīkstētu tikt uh, pavājināts, un nedrīkstētu pieļaut tādas procedūras, kas ļautu neievērot darba drošības pasākums darbā un ka tie netiktu uzklausīti. Tas par to. Priekšsādētāji, jūs uh, droši vien varat viegli iedomāties, ka tad, ja mēs pieņemam kaut kādu direktīvu, tad tā ir arī uh, jāīsteno. Ir, ja, ja mēs, tad, kad mēs apstiprinājām direktīvu par elektromagnētiskiem uh, laukiem, šo lauku iedarbībai pakļautu darbinieku aizsardzību, tad uh, mēs redzējām, ka dalību valstis uh, nevēlējās ievērot šīs direktīvas prasības un tieši saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem mēs esam panākoši ļoti labu rezultātu, kas aizvērs daudzus robus. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Došādu komisijas pārstāvēju. Thank you, Mr. Chair, and good morning, everybody. My name is Inga. Uh, paldies, uh, mans vārds ir Inga Plotniece, un es uh, pārstāvu nodarbinātības ģenerāla direktorātu. Mēs atbalstām um, šo te mm, parlamentā reakciju, tāpēc, ka ir ļoti būtiskas diskusijas arī ar tām pusēm, lai mēs varētu um, īstenot šo strateģisko ietvaru. Mēs esam uh, saņēmuši padomas secinājumus. Uh, tie tika pieņemti mārtā šogad, uh, un uh, būs uh, vēl viena padomas secinājumi, uh, kas būs jāpieņem oktobrī. Un, un mēs uh, bijām ļoti priecīgi uh, dzirdēt uh, no dalībās puses, ka daudzas uh, valstis uh, jau uh, šobrīd uh, pielāgo savas savās stratēģijas Eiropas Savienības strateģiskam ietvaram. Un es uh, tikai vēlējos uh, Eh, jums, jūs informējat eh, par eh, to, mm, par reakciju saistībā ar šīdienas debatēm. Šajā, mm, tad, te nav iekļūt, iekļautas tad, kādas um, likumdošanas iniciatīvas. Šobrīd komisija veica ļoti eh, vispārīgu tādu pārskatu pašreizējām darba drošības un arodu veselības direktīvām, un eh, šie te uh, eh, novērtējumi ziņojumi balstīsies uz uh, novērtējumu kuru eh, veiks eh, tātad, dalībvalstīs, un eh, tos veiks arī mūsu tātad, pārstāvi. Un balstoties uz šo novērtējumu rezultātiem, mēs varēsim saprast, kā mēs varam tālāk virzīties uz priekšu, kā mēs varam uzlabot Eiropas Savienības likumdošanas ietvaru. Un Šis eh, te eh, novērtējums eh, tiek veikts gan vērtējot efektivitāti, gan nozīmīgumu, un ir skaidrs, ka pastāvošā likumdošana joprojām tātad, atbilst izvirzītajiem mērķiem. Un ir jāskatās, vai ir veids, kā to var uzlabot, ja ir kāda pārklāšanās, un jāskatās, vai likumdošanas ietvaru ir iespējams padarīt vienkāršāku. Uh, Un vēl viena lieta, kas tika minēta, attiecās uz īstenošanu. Tās ir ļoti būtisks aspekts, un šeit eh, ļoti liela loma uh, ir eh, slika komitejai, tātad darba instruktoru komitejai. Viņi veic uh, dažādas aktivitātes, piemēram, Viņi eh, noteiks eh, tātad darb, dalību valstu darba inspekciju resursus, novērtēs eh, viņu kapacitāti. Tas ir ļoti būtiski, tātad ne tikai darba inspektora skaits, bet ir būtisks arī viņu zināšanas, ja ir runa par jauniem riskiem, ja mēs runājam par psihosociāliem riskiem, par atbilstošu apmācību un par atbilstošām zināšanām. Tas viss ir ļoti būtiski darba inspektoriem. Un mēs arī skatīsimies uz to, kā ir iespējams uzlabot sadarbību starp dažādu dalību valstu darba inspekcijām kā ir iespējams dalīties ar pieredzi un eh, kā ir arī eh, iespējams tātad, eh, veikt darba instruktoru apmaiņu mm, dalībās starpā. Un pēdējais aspekts, kur vēlos minēt, saistās ar datiem. Vairāk kārt jau tika minēts, un to minēja ne tikai Eiropas parlaments, bet arī citas galvenās iesaistās puses Mēs skatīsimies, eh, um, kāda ir iespēja uzlabot eh, eh, kvalitāti un salīdzināmību attiecībā uz tad, šiem slimību datiem. Tomēr svarīgākais ir tieši arotslimības un te mēs skatīsimies, kā ir iespējams izstrādāt jaunas metodas, kā ir iespējams uzlabot pirmkārt datu pieejamību un arī to salīdzinājumību. Un Ja mēs varētu eh, ievākt datus eh, par eh, tātad, ehm, šādām darba slimībām, ja būtu šādi saraksti, un arī ir arī ehm, citas datu vākšanas iespējas, tad ehm, Bilbao aģentūra un Bilbao aģentūra, piemēram, mm, pētīs ne tikai, ne tikai riskus un, un tātad, darba drošības un veselības izmaksas, Bet paskatīsies arī, eh, kāda, kāds ir izmaksas uzņēmiem un pašām valstīm šai sakarā. Un pēdējā lieta ir tāda, eh, ka eh, šobrīd ir krīze un resursi ir ierobežot, līdz ar to mēs mudinām dalībvalstis izmantot Eiropas Savienības fondus, jo sevišķi Eiropas sociālajā fondu, mm, kur ir skaidri mm, minēts tas, ka ir jāuzlabo darba drošība un arodveselība. Tie ir mūsu komentāri no komisijas puses, un mēs tiešām Eh, eh, ļoti gaidām jūsu priekšlikumus, eh, mēs tos citīgi izpētīsim un um, tātad iepazīsimies ar tiem. Lielas paldies! Vielen Dank! Lielas paldies par šiem komentāriem. Es domāju, ka Oli to ņems ārā savā tālākajā darbā, bet ļaujiet man noslēgumā pateikt trīs teikumus pavisam personīgi. Kā jūs droši vien atceraties, man bija iespēja 11, 11 mēnešu ilgumā gandrīz vai piespiedu kārtā piedalīties tālāk izglītības pasākumos un mm, neviens ārsts droši vien šādu iespēju garām nelaist, bet uh, Man šķiet, eh, ka te varētu būt viens interesants aspekts, kas varētu noderēt arī šī dokumenta sagatavošanā, dātu apkopošana par eh, kancerogēnajām slimībām. Cik es saprotu, šobrīd eh, tiek dalībvalstīs gatavota mm, izmantojot vēžu reģistru. Šo aspektu varbūt nevajadzētu aizmirst. Un man bija ļoti interesanti uzzināt, ka 80% visu vēža gadījumu uh, skaita mm, šis 80% šīm vēža saslimšanām mēs nezinām, no kurienes tās nāk, vai tās ir arotslimības vai kaut kādi citi apstākļi, un tas šķiet uh, ārkārtīgi interesanti. Varbūt mums uh, nevajadzētu šādus uh, datus izmantot, lai pieņemtu, ka vēzis ir arotslimība un tiktu celtas kaut kādas prasības pret darba devēju. No nu, otra puses šobrīd uh, vēža profilakses, uh, uh, profilakses rastrs, kas Vācijā ir pieci gadi, ir pārāk liels un vēzis ir grūti šādi agrīni diagnosticēt. Es nepārzinu visus 120 eh, eh, grozījumus, kas ir iesniegti, varbūt es kaut kur parādās, bet eh, varbūt par to ir vērts padiskutēt. Piedodiet, ka es par to tagad runāju, bet gribēju padalīties ar savu pieredzi un tālāk izglītības 11 eh, mēnešu laikā gūtajām atziņām. Tālāk ļaujiet man pievērsties nākamajam punktam Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda ekspostu novērtējumam. Mēs eh, pieminējām to jau runājot par ceturto darba kārtības punktu. Arī priekšstādētājs te nāca klajā ar dažiem skarbiem vārdiem bet es domāju, ka tagad mēs varam pievērsties ziņojumam par šo ekspostu novērtējumu. Mēs esam aicinājuši komisiju par to mums pastāstīt nodarbinātības komitejā, un es domāju, ka tas varētu būt labs pamats turpmākajam darbam par īstenošanas uh, novērtēšanas ziņojumu EGF, uh, eh, saistībā ar EGF Un tāpēc es te ļoti sirsnīgi sveicu komisijas pārstāvi Izabelu Rodzīnsku. Es, protams, te vēl vi vingrinos jūsu vārdu izrunā, kur tad jūs esat uh, paslēpusies tur, laikam aiz datoru došu jums vārdu. Es tā. Jā, esmu struktūrveidības vadītājiem. Ja Nodarbinātības jānā direktorātā, kas atbild par globalizācijas pielāgošanās fondu jautājumiem, un esmu nu, Jums ir šeit, lai iepazīstinātu ar jūs par šo pirmo ziņojumu ekspozīcijas vērtējums pirmajai fonda darbības fāzē, kas beidzās 16. gadā, bet eh, novērtējums ir pabeidzies tikai tagad. Un tas ir pieejams arī EGS eh, tīmekļu vietnē. Nu, kas tad eh, man padomā šodien, par ko es vēlos informēt? Pirmkārt, par tiesisko satvaru, kamdēļ bija nepieciešams šis izvērtējums, tad īsi par um, tātad līgumisko un tiesko, tātad līgums atver par metodoloģiju, un tad divi jautājumi, par ko bija jāveic izvērtējums. Pirmkārt, iegāja ietekme, un atkal pievienotā vērtība šim instrumentam. Un tad detalizētāk vēl īsti par izstrādātajām rekomendācijām, ar kurām nāca klajā sistēmas vērtētāji, un noslēgumā par mūsu pašu pārdomām attiecībā uz vienkāršošanu, ko tad EGF mehānismā varētu vienkāršot. Nu tā tad ekspost EGF eh, e eh, izvērtējums eh, tiek veids atbilstoši EGF regulas 17. pāntam, kuri paredzēts, ka komisija veiks ekspost izvērtējumu, lai noteikti kāda ir bijusi fonda ietekme un tā pievienotā vērtība. Pirms tam mums notika, protams, arī vidusposma izvērtējums, kurā Mērķis bija eh, koncentrēties uz eh, gāzes efektivitātes aspektiem un eh, fonda panāktu rezultātu ilgspējīgumu. Eksporta izvērtējums ņem vērā arī to, kas tika paveikts vidustermiņa izvērtējumā. Lūk, tā kā es arī pacēju šos četrus aspektus prātā, runāju par šo kopējo izvērtējumu. Nu, būtībā pirmā EGF darbības fāze tika izvērtēta jau trīs reizes šī vidējā termiņa vidusposma izvērtēšana, kas noslēdzās 11. gadā, tad uh, pirmā eksposta uh, eh, novērtēšanas vārds, kas noslēdzās 13. gadā, nu, izpētot uh, eh, eksposta izvērtējuma pēdējā fāze, kas ņem vērā arī iepriekšējos izvērtējumus, iepriekšējo izvērtējumu rezultātus, nonākot pie konkrētiem secinājumiem. Visas trīs veiktās izvērtēšanas, tās veica kontrahenti, tātad arī eksploatētāji, kas e, tika izvēlēti atbilstoši konkursu prasībām. GHK, kas vēlāk kļuva par ICF International, uzvarēja visos trijos konkursos, e, kā gadījās, kā ne, tā sacīja. Un e, visus trīs konkursus gan izvērtēja atsevišķi, tā kā, nu, nav izslēgta iespēja, ka katram no izvērtējumiem varētu būt iesaistīts cits izvērtētājs, bet, nu, lūk, kā gadījās, kā ne, GHK iesniedz tādus konkursu pieteikumus, kas savāc visvairāk punktus, nu, un tad, lūk, visiem, visām trīs izvērtējumu fāzēm bija viens un tas pats izvērtētājs, kas, protams, nozīmē arī to, ka tika nodrošināta, zinām, redzējuma vīzijas kontinuitāte visās tā trīs eh, izvērtējuma fāzēs. Attiecīgie līdzekļi tika piešķirt no, no fonda regulas 8. panta paredzētajām tehniskajām asistents prasībā. Nu, te redzēt, cik tad tika iztērēts katram no šiem izvērtējumiem, kāds tas summas te bija likts uz kārtas. Eh, vidusposma izvērtējums mums izmaksāja 262 785 eiro. Pirmā ekspostu izvērtēšanas fāze mums izmaksāja 345 aptuveni tūkstošus eiro, un vispēc pēdējā fāze mums, mums eh, um, izmaksāja 327 aptuveni tūkstošus eiro. Nu, šos um, skaidrs mēs apstiprinājām pēc izsludinātiem konkursiem. Pat labāk mēs uh, gatavojam uh, arī konkursa noteikumus patreizējā EGF fāzē, kur ir noteikts 300 tūkstoši eiro griestu uh, tātad, um, summa, kas, nu, mums prāt, ņemot vērā līdzinējās izvērtējuma fāzes ir adekvāts. Pavisam drīz tiks publicēta arī konkursa pieteikuma un būs arī divas publiskās konsultācijas Eiropā uz piemekļa vietnē, tās eh, visas tiks izziņotas. Tā kā arī jūs eh, esat laipni aicināti piedalīties šajās publiskās konsultācijās, un pirmā no šīm konsultācijām saistīties ar tā saucamo ceļa karti, un otra ar izvērtējumu jautājumu reglamentu. Tātad pirmā, pirmais konkurss, eh, nu, nu pat ir tātad sāc, esam sākuši darbu pie tā, nākamais tiks laists klājā nākamā gada pavasarī. Visās trijās izvērtējuma fāzēs kontrahentiem tika iesniegti vairāk EGF um, darbības piemēri to izvērtēšanai. Un tā, tāpat arī jautājumi, kas saistās ar uh, EGF regulas 17. pantu, kurā ir svarīgākie izvērtējumi jautājumi. Pirmajā izvērtējumā vid vidējumā tika izskatīti 15 šādu konkrētu gadījumu. Pirmajā ekspostu izvērtējumā 33, un tāpēc arī tā bija visdārgākā izvērtējuma fāze. Un galējā ekspostu izvērtējuma fāzē vēl papildus 25 gadiem. Un kopumā tā tā tika izvērtēta 73 uh, um, gadījumi, epizodes. Un par visām šīm epizodēm līdz uh, brīdim, kad tika apspriests eh, nolīgums ar izvērtējumiem, Uh, galējiem ekspozitoriem, tad bija jau ziņojumi par šo te konkrētu epizodu darbību. Nu, par uh, pirmo ziņojumu, tad izvērtējām visus pilnīgi EGF piesaistas gadījumus epizodes, bet uh, savukārt, tā kā stājas spēkā līgums galējiem ekspozitoriem izvērtējumam, bija 39 projekta, projekta epizodes, kas vēl turpinājās, un uh, tos, protams, mēs neizvērtējām, mums komisijai nav bijis iespējas tos izvērtēt, Savukārt, eh, gala pārskats eh, ziņojums par šīm epizodēm būs mūsu rīcībā nākamā gada 1. augustā. Lūk, tā kā redzēt, ka EGF eh, e darbības periods ir diezgan garš, kurš brīdis, kad saņemam pieteikumu, līdz brīdim, kad saņemam gala ziņojumu par, par šī pieteikuma realizāciju, paiet diezgan ilgs laiks, bet no nu, EGF ir, ir tāds arī mēģis sniegt gan ilgu laiku projektu īstenošanai. Nu, šeit vēl būtu jāpiemina, ka pirmie 15 gadījumi eh, epizodes eh, pēdējā termiņa izvērtējumā tika pakļautai GAF regulas sākotnējām prasībām. Protams, eh, pēkšņa vērtības EGF lietē bija vismaz tūkstots atlaists darbinieki, vēlāk šis laiks tika pazināts līdz 500, un īstenošanas gaits, īstenošanas termiņš viens gads, kas vēlāk tika pagarināts uz diviem gadiem. Lūk, tā kā eksposta lietas tika izskatītas eh, nedaudz eh, atšķirīgos apstākļos, un turklāt arī daudz no šīm lietām bija kā reakcija uz krīzi, kas pirmajā EGF regulas piemērošanas fāzē nebija viens no nepieciešamiem kritērijiem. Nu, tad izmantošu slaidus, ko sagatavoja kontrahenti, tātad um, izvērtēšana, izvērtēšana izvērtēšana kompānija. Lūk, šādu metodu viņi izmantoja. Pirmkārt, tā tad tika izskatīti dokumenti, pieteikumi, gala ziņojums, um, sarakste, viņiem bija brīva piekļuva visiem šiem dokumentiem. Tad uh, viņi veica um, arī intervijas, uh, pārunas ar komisijas uh, dalībniekiem, darbiniekiem, respektīvi legātu kontaktu personām dalībvalstīs, ar projektu koordinatoriem dažādos līmeņos, ar um, projektu partneriem, kādu varēja būt um, daudz. Nu, tāpat viņi intervēja vairākus eh, arī no šī projekta labumu guvējiem, tika veidotas fokusa grupas un eh, tika piesaistīti neatkarīgi tirgus eksperti no akadēmiskām aprindām, no sociāliem, sociālām organizācijām, partneriem tā tālāk. Nu, visas labumu guvējas, protams, intervēt nebija iespējams, tāpēc tika veikti, veikts, eh, veikt vētījumi ar e-pasta un, un telefonu starpniecību un tika uh, aptajāts arī vairākas laivas, kur EGF līdzekļi netika piesaistīti. Tāda gan nebija daudz, bet katrā ziņā um, um, tātad uh, pēd, šī pētījuma atbildīgā firma mēģināja noskaidrot, kādēļ tad uh, attiecīgā dalībās nav piesaistīts ārkārtas e līdzekļus. Un uh, izpētes procesā, protams, tika izmantots arī dažādas datu bāzes. Iespējams, ka šo slaidu jums būs tā pagrūti saskatīt, bet, nu, kas tur atspoguļots? Reintegrācijas um, rādītāji šeit ir atspoguļoti. Katra izcenšanas perioda beigās, kāda bija reintegrācijas rādītāja, šeit ņemts vērā visas 73 lietas, epizodes, dažādās uh, krāsās tieši rādītāji, un, protams, mēs varam tos izplatīt jums arī atsevišķi, lai jūs varat pašiem iestāt. Bet uh, kas tad ir? zemākie integrācijas rādītāji - 4% līmenī, te pa kreisi slaidā. Uh, Šāds raidījās tika vērots pirmajā EGF izsniegšanas fāzē, pēdējā termiņa izvērtējuma pašā sākumā, un augstākās reintegrācijas likmes rādītāji 86%. Nu, tās jau ir pēdējās EGF epizodes, jaunākās epizodes, kur EGF, tātad valsts ir mācījušās, kā piemērot EGF, EGF pats ir nedaudz pamanījis, un arī tāds sensības stāvoklis ir bijis ir nedaudz rožaināks, un līdz ar to darbinieku reintegrācija ir uh, bijusi um, iespējama varētāk un vieglāk. Pirmais izvērtēšanas jautājums - kā un cik lielā mērā EGS sniegtais atbalsts ir uh, ietekmējis individuālu dalībnieku dzīvi? Un te paturēt prātā slaidu, ko es man pat rādīju, vidējais reintegrācijas rādītājs bija 49%, kas, manuprāt, ir uh, diezgan labs reintegrācijas rādītājs. Tas, ka tās ziņā ir labāks ne, nekā tas, ko var paveikt sociālajie fondi un līdzekļi, ir labāks nekā to var paveikt vairums dalību valstu. Konsultējamies ar uh, Eiropas uh, darba apstākļu uzlabošanas fondu un arī viņi uzsver, ka tas tiešām ir labs rezultāts, ka EGF varbūt eh, lepni lūk par šādu rādītāju. Kas attiecas uz rezultātu ilgspējīgumu, un izvērtētāji arī rūpīgi aptaujāja šeit dalību valstis. Uh, uzdev dalībvalstīm jautājumus, kurus mēs nevarējām uzdot, jo tie nefigurē regulā. Proti, vai uh, šie reintegrācijas uh, rādītāji laika gaitā uzlabojas? Ja, protams, izsniegšanas perioda beigās daudz atlaistie darbinieki joprojām vēl bija apmācības programmās iesaistīti un līdz ar to nevarētu uzskatīt, ka viņi būtu pilnībā reintegrēti uh, darba tirgu. Un tiešām tās dalība valsts, kas, tā, kas apsakoja, kas tad notika šiem darbiniekiem no gājas programmām tālāk, uh, Viņi tiešām konstatēja, ka gala iznākums tiešām uzlabojas pēc sešiem mēnešiem, pēc gada, diviem gadiem, pēc CGF īstenošanas perioda beigām tiešām ir vērojami pozitīvi iznākumi. Paša nodarbinātības rādītāji bija atšķirīgi, tātad dalību valstīs, eh, dalību starpā tiešām pastāvīja atšķirības, tāpat arī mēķu grupās pastāvīja atšķirības, un par to pēc brīža. Vērtētāji arī izvērtēja jauno darba vietību nodarbinātības uh, raksturādītājs un uh, raksturu lielums. Tie, tie arī bija atšķirīgi, bet kas tad tiek novērtēts, ka bieži vien darbinieki ieguva jaunas uh, darbvietas vai nu tādos pašos, tajās pašās nozarēs vai, vai saistītās nozarēs. Tātad uh, cilvēks paliek bez darba, bet viņš vēlas izmantot uh, savas iemaņas, lai atrastu nodarbinātību līdzīgos sektoros, līdzīgās nozarēs. TGF eh, viņiem nodrošināja kvalifikācijas eh, paaugstināšanas iespējas, un tad tā rezultātā viņi spēja atrast labākas darbvietas vai jaunas darbvietas, vai katrā ziņā darbvietas eh, nozarēs, kurās viņi vēlētos arī palikt. Runājot par algu līmeni, nu vairumā gadījumā algu līmenis nu, saglabājās, nu, reizēm tas pazeminājās, reizēm paaugstinājās, bet vairumā līguma gadījumu šie nodarbinātības līgumi nebija tik droši varbūt, tad bija grūtāk darbiniekiem atrast eh, ilgtermiņa pastāvīgas darba vietas, bet eh, nereti bija tā, ka sākotnējais līgums bija, bija īstami līgums, bet tas vēlāk tad pārtapa pastāvīgā darba līguma. Diversifikācija, jā, daļa darbinieku pārgāja darbā arī citās nozarēs, reizēm tādēļ, ka visa nozara ir, bija, bija piedzīvojusi lejupslīdi, un līdz ar to šajā nozarē vairs papildus darba veids pieejams nebija, nācās darbiniekiem meklēt nodarbinātību citās nozarēs, bet tāpat arī eh, daži izmantoja gāzes piedāvātās iespējas, eh, tiešām mm, meklēt darba veids jaunās nozarēs, par ko tā tie alaži ir sapņojuši, bet šāda iespēja nav bijis, tad izmantoja gādotās iespējas eh, gūt papildus apmācību. Vairs negadījumā atgriezties augstākais mācību iestādēs, lai celtu savu kvalifikāciju, atrast labāks darba veids. Man jāsaka personīgais, eh, apmeklējot EGF eh, lietu noslēguma konferences, bieži esmu sastapusies ar laimīgiem, priecīgiem darbiniekiem, kas saka, nu, es viņai pateicos EGF, es beidzot esmu atradis tādu darba vietu, par ko alaži esmu sapņojis. Tas pats attiecas uz pašu nodarbinātību un atbalstu uzņēmumiem. Arī šeit eh, virknē gadījumu darbiniekiem radusies iespēja uzsākt savu rūpalu, savu, savu uzņēmumu, kas citkārt nebūtu iespējams, un arī vecāka gada gājuma cilvēkiem bieži vien tā ir bijis vienīgā iespēja uzsākt savu uzņēmēju darbību. Nu, vajadzētu runāt ar, par, par, par tādiem um, mīkstākiem pēdējās iznākumiem, ja varbūt netik efektīviem iznākumiem. Nu, un uh, to esmu dzirdējuši arī no visām īstenošanas aģentūrām. Uh, kad darbinieks tiek atlaists, viņš zaudē darbu, protams, sākotnē viņš ir šokā, bieži vien viņš zaudē darbu vietu, kurā ir strādājis gadiem ilgi, nu, tad līdz ar to sākumā viņš saskars tādu kā, kā, kā um, sāru periodu, viņam nav, nav drošības un tā tālāk, un uh, aģentūrām jāpaliek cilvēkam tik galā ar šo šoku, un uh, jāmēģina mm, tomēr rostināt viņus, spiest viņus, uh, pieņemt jaunas pasākumus, atrast jaunas darbības, Bet ņemot vērā šo garāko finansēšanas periodu, protams, patrunāt arī par psiholoģiskiem iegūmiem, atlaistiem darbiniekiem, viņi iegūst eh, pašpārliecinātību, pašcieņu, viņi saprot, ka jā, nu viņiem tomēr ir viņu rīcībā mm, pētīgas iemaņas, eh, ir darba vietas, kurās viņi ir gaidīti, un pat ja šīs darba vietas nav pieejamas nekavējoties uzreiz, tad eh, viņu mm, pašpārliecinātība ir uzlabojusies, viņi nešaubās, ka mm, agrāk vai vēlāk viņi tomēr dabūs jaunu darbu. Un tad to viņu um, kapacitātes spējas atrast uh, jaunas un ilgstošas darba vietas uzlabojas. Un uh, daudzos gadījumos viņi uh, pirmoreiz nonāk uh, kontaktā ar valsts nodarbinātības dienestiem. Nu, un ar uh, neredz šī pieredze viņam ir tomēr pozitīva, un līdz ar to viņi arī uzticās vairāk šīm institūcijām, viņi um, nekavēsies uh, uzņemt kontaktus ar šīm iestādēm nākotnē, tas būs nepieciešams. Uh, Nu, atkal izvērtētāji te tā prātīgi piebilst, protams, ka ir liels atšķirības atkal starp dalību valstīm, starp, eh, starp dažādiem periodiem un tāds um, vispārīgs vispārinājums nevarētu um, ehm, uh, eh, tātad paust. Tālāk um, jautājums, cik lielā mm, mērā tad EGF atstājas ietekmi uz attiecīgām jomām? Viens no iemesliem, kāpēc tika izstrādāts EGF e fonds kā, kā tāds, bija tāds, ka ir liels problēmas nozare, ka ir um, liels problēmas uh, konkrētās uh, um, jomās, un uh, līdz ar to arī um, tiek konstatēts, ka tiek uh, masveidā zaudēts darba vietas uh, konkrētās nozarēs, un lai valsts pašas nevar to tik galā. Nu, nu, konstatējam, ka EGF e pienesums uh, ir novedis pie tā, ka. Uh, šīs problēmas pēc eh, tam, kad tiek atlaists savu darbinieku, ir eh, lielā mērā eh, tomēr atrisināts, uzlabotas. Ir uzlabota sociālā kohēzija. EGF palīdz diezgan ātri un efektīvi atrast cilvēku jaunas darbvietas. Bet, nu, protams, jāstāsta, kā situācija attīstās ilgtermiņā. Un cerams, ka EGF izstumšanas eh, gaitā vairs nu drīz pēc tam tiks eh, rasties pēc eh, klāšanas jaunu darbu. Bet vēl arī par psiholoģisko efektu, jo kaut kas taču ir paveikts, tātad cilvēks saprot, ka Eiropas Savienība tomēr nesēž šo klepī salikušas un nevienā viena valstī tas izlaist tādu pozitīvu rezonanci. Ja presi tam pievērš uzmanību, kas tad tiek darīts, lai šos te masveida atlaišanas eh, gadījumus kaut kā risināt, un eh, tas tam tiešām ir pozitīva rezonance. Nākamais jautājums, vai EGF eh, iesaiste? Kā, kā vērtēt EGF piesaisti un izmantošanu sadzemā tiem individiem, kas nav saņemši atbalstu no EGF vai, un, vai varbūt saņemši um, pabalstu no citām programmām? Uh, Nu, atbild tāda, ka to izvērtēt ir diezgan sarežģīti tomēr. Esam uh, apsekojuši situāciju dalību valstīs un kopumā lietas, kuras varēja pretendēt uz EGF atbalstu, arī ir saņēmušas šo atbalstu, līdz ar to ir sarežģīti um, atrast salīdzinošas lietas, salīdzinošas epizodes, uh, kur nav bijis EGF piesaista un kā, kā tur situācija ir risinājusies un kā tad salīdzināt, vai atlaistie darbinieki saņēmuši labākus pakalpojumus, vai viņi ir uh, saņēmuši atbalstu ilgāku termiņu vai viņi reintegrējas ātrāk un tā tālāk. Nu, aina tiešām nav nebūtu viennozīmīga. Nu, raudzīsimies, vai nākotnē mēs eh, nevarat izstrādāt labākus kritērijus nākamajam vidusposmu izvērtējumam, lai tiešām mēs tad varētu nu, uztaustīt un saprast to, vai EGF eh, tiešām eh, strādā un, un vai bez EGF situācija būtu, nebūtu sliktāka. Nākamais jautājums lūdzām uh, izvērtētājus arī izvērtēt, vai EGF uh, realizētās lietas ir bijušas racionāls no izmaksu viedokļa. Un atkal, protams, to ir grūti izvērtēt. Un visi, visi iesaistītās puses, partneri saka, jā, jā, protams, atbalsts ir bijis ļoti vērtīgs. Un uh, par, par visu naudu, tā teikt. Bet runājot par šo te miedarbības saikni, tātad cik tad ir tērēts uz uh, vienu personu un kāda, kāda ir um, jaunu darba vietu atrašanas um, tad, uh, um, likme, nu, arī grūti atrast, uh, uztaustīt šo saikni, visiem bija tā, ka daudz tiek tērēts un maz tiek iegūts, reizēm otrādāk. Tā kā arī šeit ir nepieciešami papildus pētījumi, lai noskaidrotu, nu, kas tad tieši ir un kā nostrādājas. Bet kas ir skaidrs no visām šīm epizodēm, no visām lietām, tas, ka konsultatīvie pakalpojumi un, un uh, konsultācijas un padomi cilvēkiem tad aci pēc aci, kas arī notiek EGF ietvaros un ko EGF nodrošina. Un nodrošina tā diezgan jaudīgi. Nu, tad, lūk, šādas konsultācijas, šādi padomi bija ārkārtīgi noderīgi. Nu, citi pasākumi gan lielā mērā atkarīgi no tā, kāda ir to kvalitāte. Um, looking at uh, the... Raugoties uz pievienotās vērtības efektu. Mums ir apjoma efekti, kas ir ļoti spēcīgi. Tas nozīmē, ka EGF nodrošina papildu resursus laikā, kad uh, sabiedrības, uh, kad uh, nodarbinātības dienestiem tie ir nepieciešami ir nepieciešama palīdzība no nodarbinātības dienesta puses un papildu, pateicoties EGF, šie papildu resursi ir, tāpēc var nodrošināt papildus iespējas, pieņemt darbā papildus personālu. Dalība valstis var uzlabot savu parasto piedāvājumu. Daudzos gadījumos uh, privātie partneri piedāvā kursus, kuri citādi nebūtu pieejami, universitātes var piedāvāt saīsinātas kursus, un EGF dalībnieki var iegūt uh, grādu saīsinātā laikā, tāpēc uh, šeit parādās papildus resursi. Mēs esam dzirdējuši, un arī audita misijās es pati esmu dzirdējusi, ka bez EGF maksājumu saņēmēji saņemtu daudz mazāk pakalpojumu, pakalpojumu vispār būtu pieejami, bet uh, viņi nevarētu saņemt uh, tādus pakalpojumus, kā viņi ir saņēmuši. Maksājumu saņēmējiem ir individuāla pieeja, to mēs arī īpaši vēlamies, ir savstarpēji papildinoši pasākumi, un ir svarīgi uzsvērt, ka EGF e neprasa papildināmību. Dalībvalstu pasākumus var atbalstīt ar EGF e līdzekļiem, bet EGF e prasa savstarpēju papildināmību. Un tāpēc, lai ko arī piedāvātu EGE, e, dalībvalstu pasākumi nedrīkst būt pretrunā ar tiem. Tiem ir jāpapildina EGF e pasākumi, bet, kā jau es teicu, dalību valstis eh, lielu masveidu atlaišanu gadījumos eh, saskars ar būtisku finanšu spiedienu. Uh, un mēs saprotam, ka daudzos gadījumos uh, mēs ejam tālāk uh, to pasākumu ziņā, neko, nekā valsts varētu viena pats atļauties. Runājot par atbalstu atsevišķām grupām, izvērtētāji secināja, ka uh, nebija grupu, kuri nesaņemtu nekādu atbalstu, ja nebūtu EGF. Tomēr EGF palielināja šī atbalsta apmēru un, piemēram, sociālais fonds, kurš strādā balstoties uz operatīvajām programmām. Te mēs konstatējām, ka atsevišķās jomās, atsevišķām personām nebūtu bijis tiesību saņemt uh, atbalstu no operatīvajām programmām, jo tās ir diezgan specifiskas, bet EGF ir iespējams pieskaņot katras konkrētās mērķa grupas vajadzībām, un mērķa grupā visu šo atbalstu arī var saņemt. Mēs varam atbalstīt konkrētas nozares, radot jaunas nodarbinātības iespējas un daudzos gadījumos mēs arī redzējām novatoriskus pasākums, novatoriskas mērķi grupas, un līdz ar to šos pasākums uh, bija iespējams racionalizēt. Tādi ir tie rezultāti, ko mēs esam redzējuši arī pasākumu mērķi ir iespējams pielāgot tam, ko var ietekmēt EGF un atsevišķos gadījumos mēs turpinām šo sadarbību, papildinot dalībvalsts veicamos pasākums, un tas ir arī viens no racionalizācijas efektiem, kur mēs esam konstatējuši. Visbeidzot, pievēršoties rekomendācijām, ar kurām nāca klajā vērtētāji savā ziņojumā. Pirmās no tām Jūs droši vien to vēl atcerēsieties, to, ka 2013. gadā notika vērtēšana EGF pirmās regulas noslēguma periodā, un tie maksājumi saņēmēji, ar kuriem viņi saņēma, viņi, protams, runāja par pirmo EGF regulu. Viena no pirmajām lietām, ko viņi teica, bija tas, ka EGF savs darbs ir jāturpina, un tas, protams, arī ir noticis. Un atbalsta saņēmēji bija priecīgi uzzināt, ka EGF darbojas arī nākamajā plānošanas periodā. Izvērtētāji arī sacīja, ka monitorings un novērtējums EGF ietekmē ir jāuzlabo, un jaunajā, jaunajos noteikumos ir paredzēta iespēja atbalstīt uh, finansiālu tehnisko palīdzību dalību valstīm līdz gala ziņojuma sagatavošanai. Tas nebija paredzēts iepriekšējā regulā, bet tagad dalību valstis var tērēt līdzekļus tehniskajai palīdzībai, monitoringam un novērtējumam sešus mēnešus pēc īstenošanas beigām. Trešā rekomendācija bija tāda, ka dalību valstīm būtu labāk jāatzina, jāapzinās, kādi faktori ietekmē plānošanas uh, ietekmi un rezultātus, um, pateicoties EGF uh, sniegtajai palīdzībai, raugoties, uh, kādas kompetences, piemēram, šobrīd pietrūkst, uh, aicinot darba devējs apgūt kaut kādas noteiktas prasmes. Un to mēs arī vienmēr um, darām, kontaktējoties ar dalību valstīm. Uh, Vērtētāji sacīja, ka ir nepieciešams racionalizēt uh, pieteikumu iesniegšanas procesu. Mēs bijām ļoti gandarīti, ka pateicoties smagajam darbam, kas tika paveikts trialogā, apstiprinot jauno EGF regulu, mēs noteicām termiņus gan dalībvalstīm, gan komisijai, kuru laikā ir uh, jābeidz pieteikuma izskatīšana, un līdz ar to pašlaik saņemtajiem priekšlikumiem mēs esam paredzējuši daudz īsākus izskatīšanas termiņus, un dalību valstis jau zina, kuros gadījumos, kā to piedāvāja padomi un parlaments, tās var uzsākt ātrāku īstenošanu, jo ir daudz augstāks juridiskās paļāvības līmenis. Un, un tad, kad jūs runājat ar dalību valstu iestādēm, uh, Arī jūs varat uh, mudināt dalībvalstis šos pasākumus īstenot pēc iespējas ātrāk. Piektā rekomendācija ir nodrošināt lielāku elastību programmas īstenošanas periodā, un arī šī ir jauna norma, kur mēs uh, dalībvalstīm esam ļāvuši pārdalīt uh, pasākumiem piešķirtos uh, budžeta līdzekļus un varbūt arī paredzēt jaunus pasākumus, uh, kas nebija sākotnējā pieteikumā, lai nodrošinātu to atbalstiesīgumu. Ir jāuzlabo komunikācija nacionālā un subnacionālā līmenī, jo ļoti bieži īstenošanas aģentūras neapzinās katra konkrētā pieteikuma vai priekšlikuma, kas ir saņemts uh, reālo saturu un šī rekomendācija, kas vērsta dalību, uz dalību valstīm, ir nepieciešams nodrošināt lielāku savstarpēju papildināmību par šīm divām koncepcijām. Es jau izteicos, kā arī ir jānodrošina regulāra apmaiņa ar labāko praksi gan EGF eh, e līmenī, ko mēs darām divreiz gadā, izmantojot kontaktpersonas un seminārus, bet arī dalībvalstis pašas tiek aicinātas uh, rīkot konferences, apmeklēt uh, vienotru savstarpēji, un tas arī, es zinu, biežāk notiek. Domāju, ka es uh, nebūšu pārsteigta, ka jūs priecājaties, ka šis ir pēdējais slaids - vienkāršošana. Tas ir uh, slaids, kurš runā par nākotni. Šobrīd mēs veicam vidustermiņa uh, MFF uh, novērtēšanu, un tas ir brīdis, kad mēs varam domāt par EGF uh, regulas vienkāršošanu. Protams, EGF uh, joprojām neietilpst MMF aptvērumā, tāpēc mums ir nepieciešama, nepieciešams ievērot pilnu apjomu budžeta procedūru katram pieteikumam tā izskatīšanai, bet pat ņemot vērā šos ierobežojumus ir iespējas uh, vienkāršot EGF noteikumus bet acīm redzot, tur būs nepieciešama grozījuma likumdošanā, kur būtu jādomā par noteikumu atvieglošanu vidai termiņa izvērtējumā eh, un eh, vēlāk arī ambiciozāku pieeju pēc 2017. gada, pie kā mēs jau arī sākam strādāt. Te jūs redzat adresi, kur jūs atradīsiet EGS novērtējumus un daudz citas noderīgas informācijas ļoti viegli atcerēties. Parastā Eiropas mājaslapa slīpsvītra EGF. E Liels paldies par šo visaptverošo un ļoti informatīvo ziņojumu par EGF e novērtējumu. Šķiet, ka mēs esam nedaudz iekavējuši laiku. Man ir pieteikušies eh, četri runātāji, kas vēlas izteikties, bet jāteic, ka mums man ir jāmudina jūs. Uh, iespiesties eh, vis, visus divās minūtēs. Katram runātājam divas minūtes. Mārita, paldies, es varu izteikties pavisam īsi. Pateicos par šo uh, prezentāciju. Droši vien jūs zināt, ka EGF darba grupā mēs uh, eh, apspriedām vienu jautājumu saskaņošanu starp uh, ES tirzniecības politiku un globalizācijas fonda darbību. Uh, šīs uh, abas lietas ir ļoti cieši savstarpēji saistītas un abas uh, vienu otru savstarpēji papildina. Te mēs runājām par saules uh, bateriju nodaļu, uh, nozari, Eiropas aviācijas nozari, apspriedām arī uzņēmumu struktūras, kur uh, ir piemēri, kad Eiropas uzņēmumi ir vienlaikus gan sārtautiskā tirgus spēlētāji, gan uh, pēc tam arī mm, ir spiesti paz sašaurināt savu darbību, pateicoties uh, būtiskai konkurencei globālā līmenī. Un te es gribēju jums uzdot uh, vienu jautājumu esmu jau to iepriekš nosūtījis, bet atšķirīgā kontekstā. Gribētu zināt, kā komisija, ko komisija dara, lai nodrošinātu labāku saskaņotību starp tirzniecības politiku un to, ko mēs iesākam ar EGF fonda līdzekļiem. Vai mēs varam nodrošināt, ka EGF nemaksā pār uh, tiem zaudējumiem, ko rāda starptautiskie uzņēmumi, kuri varētu uzņemties lielāku atbildību par saviem darbiniekiem un vienkārši nepārcelt šo atbildību uz EGF fondu. Ļoti precīzs jautājums. Elzbetai Morēna Šaķēna. Paldies, priekšsādātāji. Es izteikšos pavisam īsi. Paldies uh, par šo darba kārtības punktu, kuram mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību. Es uh, redzu trīs pozitīvas lietas, bet man ir uh, arī negatīvas lietas sakāmas. Pirmais pozitīvais punkts ir tāds, ka mēs nu, esam izveidojuši šo globalizācijas pielāgošanas fondu, jo globalizācija pastāv. Tas tiešām bija nepieciešams, lai mēs eh, varētu pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Tālāk savā uzrunājos arī sacījāt, ka ir nepieciešama individuāla pieeja darba ņēmējiem, tas arī ir ļoti pozitīvi. Un trešais punkts ir tāds, eh, kas eh, bija ļoti lielisks, bija reintegrācijas skaitļi. Mēs, eh, kad sākumā par to runājām, mums pat eh, nebija tādu cerību. Mēs redzam, ka daudzās jomās tomēr vēl ir iespējams panākt progresu. Pirmā problēma ir eh, apakšu uzņēmumu. Nedrīkstētu būt tā, ka pastāv šī apakšu uzņēmēja ķēde no multinacionāliem uzņēmumiem līdz MVU. Un tāpēc Eh, tas eh, būtu jāņem vērā, tas ir ļoti fundamentāli. Otrs punkts ir tas, ka fonds eh, nezina situāciju uz vietas. Valsts, valstu līmenī ministri, kuri atbilda par šo jautājumu, nezina situāciju. Un, manuprāt, mēs esam mēs pieļāvām zināmu kļūdu veidojot šo fondu, jo mēs uh, uzskatījām, ka būs ļoti daudz pieteikumu, līdzekļu nepietiks, bet uh, šobrīd visos uh, valsts iestāžu līmeņos ir nepieciešams pātrināt uh, saziņu, komunikāciju, jo tiešām šis uh, fonds uh, gūst labus rezultātus. Tātad uh, apakšu uzņēmumu lieta, neziņa par uh, iespējām, un es uzskatu priekšsādātāju, ka mūsu politiskajā grupā un mūsu dalību valstīs par to būtu uh, jāinformē, jāveicina informētība. Mēs redzam, ka rezultāti ir labi un nedrīkstētu aizmirst. Jā, pareizi, bet jūs runājāt pārāk ilgi. Tomas. Nezinu, vai es izteikšos tikpat kodolīgi, bet nevaru uh, to prognozēt. Uh. Barozu kungs uh, arī ir paveicis kaut ko labu, izveidojot šo fondu. Mēs uh, teicām, ka gribam piešķirt Eiropai seju. Mēs nevarējām teikt, ka līdzekļi nāk tikai no Eiropas sociālā fonda, bet es, protams, varēju atbalstīt šos uh, procesus arī savā vēlēšanu apgabalā. Mēs eh, Frankfurtē rīkojām ļoti svarīgu semināru un redzējām eh, rezultātus. Cilvēki tur vienkārši atklāti teica, ka bez EGF viņiem nebūtu bijis nekāds iespējas. Viņi saņēma personalizētu aprūvi, kur savādāk nebūtu saņēmuši. Un treškārt eh, mēs dzirdējām pavisam jaunu lietu, ko nebijām iedomājušies Vairums uh, palīdzības saņēmēji pēc 50 gadu vecuma, kuriem citādi nebūtu iespējas, teica, ka viņiem ir piešķirta pašapziņa, viņi ir ekspermējuši, varbūt darījuši kaut ko tādu, ko citādi nebūtu iedomājušies. Un jāteic, ka tas uh, patiešām ir ļoti labs instruments. Tajās lietās, kas vēl nedarbojas, protams, novērtēšanas process ir ārkārtīgi svarīgs. Un, uh, Eh, taisnīguma jautājums jau nav tikai naudas apjoma jautājums. Ir svarīgi, kuri cilvēki ar to strādā, lai mēs šajos procesos kaut ko varētu mainīt. Un, un mm, tas ir daudz labāk nekā simtiem dažādu pētījumu. Ļoti precīzi izteicos. Jā, esmu iespaidots. Un pēdējais runātājs manā sārakstā ir Krasnodebska kungs. Paldies, priekšstākungs. Es tik tiešām atbalstu šī visaptvarošā ziņojuma publicēšanu, tomēr jāsaka, ka to lasot, mani e, pārsteidza vairākas e, lietas, kas tur netika pateiktas. Ir vairākie būtiski aspekti, un e, tie ir aktualizējušies mūsu darbā grupā. Piemēram, tas, vai EGF eh, e liek cilvēkiem eh, atgriezties pie darba. Mm, ziņojums eh, par to klusē. 61. lapusē ir mm, teksts par to, ka ir mm, grūti to noteikt praksē, cik tieši daudz. Un līdz ar to nu, statistikas metode īsti nedarbojas. Un tas tik tiešām ir žēl. Un ka mēs eh, nedzirdējām vairāk eh, par šīm te kvalitatīvajiem mērījumiem, kas tiek eh, izmantoti. Māna kungs teica, ka šis te fonds tika labi uzņemts no to cilvēku puses, kas to izmantoja, būtu interesanti par to vairāk uzzināt. Un skatoties uz vispārīgiem rezultātiem, man ir jāsaka, ka tie nav apmierinoši. Tāpēc, ka, e, ja e, šis e, reintegrācijas apjoms ir no 4 līdz 86%, tad ir jautājums, kāpēc ir tik ārkārtīgi plašs rezultātu spektrs, un ņemot vērā mūsu pieredzi darba grupā, es varu teikt, ka EGF ir tā vērtā to paturēt, tomēr tam ir nepieciešams reformas daudzās eh, ziņās, eh, piemēram, kritērija ir nedaudz par liberālu. Pats eh, ziņojums piemin to, ka šos fondus ir jānovirza tādā mērķ, mērķicīgākā veidā uz konkrētiem gadījumiem un uh, Ziņojumā ir skaidri norādīts, eh, kā visveiksmīgākie eh, gadījumi EGF eh, e izmantojumā ir tieši tajos gadījumos, kas ir tādi ļoti precīzi. Jā, nu, man palaid garām kādu kolēģi. Tatjana Štānaks, kundze, lūdzu jums sāc. Jā, es runāju Monikas Vānes vārdā, viņa ir atbildīga par šo mm, dokumentu, un mm, arī zaļo efa grupas vārdā. Un nu, tad bija šis te jautājums, eh, kas tika aktualizēts jau iepriekš. Tātad, lai paskaidrotu, eh, kādas pasākumas varētu veikt, lai nodrošinātu to, ka EGF pasākumi neaizstās dalībvalstu eh, tātad, normas, kā mēs varam garantēt to, ka šis fonds tiks izmantots tikai kā papildinājums nacionālajiem pasākumiem un nevis to tās aizstās. Mēs esam redzējuši, ka tas, eh, ka eh, tātad eh, uz laiku tiek aizstātas, aizstātas bezdarbnieku pabalsti EGAI fonda ietvaros un tātad arī tātad, mm, EGF, tātad izmantošana transporta uzņēmumiem. Mm, grupa šodien atturējās balsojumā par Adamu Opel gadījumu. Šis jautājums eh, tika skārts eh, iepriekšējā ziņojumā par iepriekšējo ziņojumu no 7. līdz 13. Eh, gadam. Tomēr mm, tas ne, tur netika gūta detalizēta atbilde. Un attiecībā uz šo te starp posma ziņojumu izskatās, ka šis jautājums vispār netiek risināts. Un mūsu otrais jautājums ir šāds. Mm, tad dzīvums vai ir pieejama segregāta iegūti uh, dati attiecībā uz sievietēm un vīriešiem, un kāda ir jūsu pozīcija? Tad, vai mēs varam izmantot šādu veidu datus? Paldies! Dankušan! Paldies, Hakings kundze! Divas minūtes, lūdzu! First... Paldies! No sākuma vēlos eh, atvainoties eh, par to, ka man jādodas prom, tomēr man ir tiešām jāpauž idejas un vēlāk runāšu ar komisijas pārstāvjiem. Man šķiet, ka Mm, tad balstoties uz šī, šorīt teiktā, tik tiešām e, ir liels e, pūles e, tad, tad saprast, kāda te ir pirmā vērtība un mums ir jāveic tālāka darbs pie šī jautājuma. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka, manuprāt, tas ir viens no tiem fondiem, kurus cilvēki ļoti atbalsta, bet tajā pašā laikā viņiem par to ir jautājumi. Nu, tātad, eh, vai eh, tas eh, tik tiešām doda labumu darbiniekiem, vai arī kā Žanoks kundze teica pirms brīža, mm, dažkārt ir tāda sajūta, ka tas daļēji aizstāja to, kas dalībvalstīm tāpat būtu jādara. Un jautājums arī par to, cik liela tam ir ietekme, un mm, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi noderīgi, tāpēc, ka uh, Mm, tātad attiecībā uz jauniem fondiem, kā EGF, mums e, ir e, jātic, ka tam ir pievienotā vērtība citādāk. Tādā veidā e, vienkārši tiktu it kā pārsvērāt Eiropas nauda. Un viena no lietām, mm, kas bija arī iepriekšējā novērtējumā, mm, tātad lietas, kuras ir tad, tad, tad tie cilvēki, kuriem ir grūtāk piekļūt šai te vēlreizējas nodarbinātības schēmām, tieši viņiem varētu vairāk palīdzēt EGF, tomēr man nav nekādu jautājumu noformulēt šorīt. Jebkurā gadījumā paldies liels par jums prezentāciju, un es tad, tad vēl runāšu ar jums par šo jautājumu. Paldies! Dank! Nu, liels paldies! Atlikušajā laikā es nevēlos uzsākt vēl papildus diskusiju šajā atbildžu raundā. Nu, daudz jautājumu tik noformulēt izskanēja. kas eh, saistās ar šī ziņojuma saturu. Nu, īstenošanas eh, ziņojumā, ko mēs eh, saņemsim turpmākās nedēļās, domāju, ka tas arī varbūt tiks atrisināts. Un te varētu izsaukt arī jautājumus, ko es pieminēju četrā, sestā darba kārtības punktu sakarā, un tad mums būs iespēja pārdziļinātām debatēm, diskusijām, dekrācijām. Paldies visiem par uh, šo te diskusiju. Kučinskas kundze, paldies jums par prezentāciju. Mēs uh, ar uzmanību sekosim līdz tam, kā tā attīstīsies diskusijas par šo jautājumu. Desmitais darba kārtības punkts tagad. Divi dēļ ģētie akti šeit ir. par ko tad nāksies runāt vēl. Tātad desmitais darba kārtības punkts. Arī bez laikas vilcināšanās. Sokovas Toševas kundze. Un nu, 5 minūtes jūsu prezentācija, lūdzu. Un domāju, ka tas ir tāds saprātīgs piedāvājums tā teikt. Paldies, jā, nu. Dāmas un kungi, paldies, ka uzveicinājāt mūs, eh, lai stādītu priekšā dēļģēto aktu par ziņošanu par pārkāpumiem, attiecībā uz Eiropas atbalstu fondu. Es būtu jau pārstāvu Olaf. Un dēļģētā regula, ko stādīšu priekšā, ir daļa no regulu pakotnes, kas laist kā jau 15. gada jūlijā, komisija pieņēma četrus daudzietas un četras īstenošanas akts, regulas, kas uh, sasās ar uh, um, ceru atbalsta fonda realizāciju. Un par cik te ir runa par vienu konkrētu tēmu, proti potenciālām Eiropas Savienības finanšu interesēm, nu tad es uzskatīju ārkārtīgi svarīgi un būtiski, lai viena tie paši noteikumi attiektos uz visām sasidiem līdzīgām situācijām. Tādēļ komisija vēlētos vien vienot dēļģētu aktu, bet juridisku iemeslu dēļ, juridisku ierobežojumu dēļ, gala beigās tad nu, ir iznācis tā, ka esam pieņēmuši četrus dēļģētos eh, tiesību aktus, četras dēļģētās regulas, bet nu, maksimāli centāmies tās harmonizēt. Nu, tādās horizontālās apsvērums, kas ir vienots visām regulām, nosakot, ka te ir runa par Eiropas saimnes finanšu interesēm, kas ir uh, homogēni jāizstāv, neraugoties to, kāda līdzekļa, kāds fonds ir likts uz kārts un kādiem mērķiem tas ir izveidots. Šodien runāšu par dēļģēto regulu, riepšiem noteikumiem, par, par, eh, kas papildina padomas regulu 223 2014. Te ir runa par struktūrālu investīcijas fondu, kas to pazīst. Uh, Kaut normas šeit tādas pašas. Sistēma par eh, ciņošanu pārkāpumiem ir eh, izveidota, tātad eh, kohēzijas fondā maksāniecībā tā labi strādā, bet šiem jauniem līdzekļiem tā ir pirmā reize. Jauniem fondiem pirmo reizi ir spēkā šīs atskatīšanās saistības attiecībās pārkāpumiem. ir svarīgi raucīties uz šo delegēto regulu kopējās pakodas kontekstā. Paturot prātā arī īstenošanas regulu. Kas tad, kāda ir jaunām attiecībā uz atskaitīšanās eh, sistēmu šajā programmu periodā? Pirmo reizi atskaitīšanās eh, robežvērtības liekas figurēja pamatiesība aktā. arī izņēmumu atskaitīšanās saistībām. Balstoties Lisabonas līgumu, atskait, atskaitīšanās saistības būtu jādefinē gan deleģēšanas grīzināšanas regulā. Un tas ir eh, jaunums, ja mēs eh, runājam par administrācijas eh, līmeni. Par šo konkrēto fondu runājot, šis ir arī jauns fonds. Tiek veidots jauns uh, struktūras, jaunas iestādes, daudz darba, dalībās līmenī. Un nu, tomēr augstākā prioritāte, protams, ir apgūt šos līdzekļus. Cerams, ka nekāda pārkāpuma tur nebūs. Bet, protams, ja tādi būs, nu, tad par tiem būs jāziņo. Nu, kāds tad ir konkrētās normas šajos tiesību aktos? Pirmkārt, šajā dēļ, ja tie regulā figurē divas definīcijas. Viena definējam aizdomas par krāpšanu, kas, kas ir šīs aizdomas, uz ko tās pamatot. Un nu, otrkārt, administratīvi un e, juridiski tātad e, pārkāpumu fiksējumi. Šī definīcija figurē pamatiesība aktā, kā definēt pārkāpumu, kā definēt sistēmiskus pārkāpumus, kā, kā, kā definēt uh, um, uzņēmējs, jeb ekonomikas uh, operators tā sauktās. Nu, šīs definīcijas ir svarīgas, lai ACT varētu piemērot atskaitīšanās sistēmu. Sākotnēji atskaitīšanās tā ir svarīga norma, ir ja provizoriskā atskaitīšanās, un tur ir uzskaitīti visi tie informatīvi elementi, kas ir jāiekļauj provizoriskajā sākotnējā ziņojumā. Protams, ir paredzēts arī pēc atskaitīšanās um, prasības follow-up ziņojumi. Komisija jāzina, pie kā novedus, noveduši administratīvie vai, vai, vai kriminālai procesi, kā arī jāsam informācija par uzliktajām sankcijām. Tāpat arī norma attiecībā uz uh, informācijas izmantošanu pārstrādi, apstrādi, respektīvi, daļai tajā regulā tiek paredzēts, ka jānovērš eh, neautorizēta informācijas izpaušana un piekļuva datiem. Nu, kāds ir sacījis arī, protams, raucīties uz šo delģēto regulu kontekstā ar īstenošanas regulu. Nu, noteikti visi apzināties, ka, lai sakmētu atskaitīšanās prasību izpildi, komisija ir izstrādājusi pārkāpumu pārvaldības un menedžmenta sistēmu, kas pat labi tiek aktualizēta sadarbībā ar dalību valstīm. Jaunā šīs sistēmas versija būs pieejama kaut kad gada beigās. Paldies jums par uzmanību. Un, labprāt, atbildēšu uz jūsu iespējamiem jautājumiem vai komentāriem. Vielen Dank. Lielas paldies par šo pārskatu neredzu, ka kāds vēl būtu pieteicies izteikties par šo jautājumu. Laikam aktā Matēna kungs. Matēna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es uh, gribēju jums prasīt uh, izteikties. Uh, gribēju prasīt vēl vienu ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Domāju, ka to varētu panākt. Uh, Un eh, es eh, gribēju tikko teikt, ka nesapratu pilnīgi neko no tā ziņojuma, ko, ko mēs tikko dzirdējām. So, bitte. Nu, lūdzu. Pirmais jautājums bija par to, vai pastāv pienākums nosūtīt informāciju par pārkāpumiem par Eiropas globalizācijas fondu. Tāds bija jautājums. Nē. Nē, pirmais eh, bija komentārs prezidenta virzienā. Es gribētu vēl vienu eh, ziņojumu par eh, šī fonda darbību. Tas, protams, ir ļoti tehniski, es neapšaubu jūsu kompetenci. Nē, bet ja jūs neko nesapratāt, tad es mēģināšu jums sniegt nepieciešamo informāciju par Eiropas, Savienība, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzībai ir pastāv, ir izveidot sistēma, ka uh, par pārkāpumiem tiek ziņots komisijai. Dalībvalstīm ir pienākums ziņot uh, komisijai par atklātajiem pārkāpumiem, it īpaši, ja pastāv aizdomas par krāpšanu. Ir uh, noteikta robežvērtība, tā ir 10 tūkstoši eiro ir jābūt eh, minimālajai Eiropas Savienības budžeta eh, pienesumam un eh, ir vesela virkne pārkāpumu, par kuriem jāziņo. Tas attiecās uz lauksaimniecības un kohēzijas politiku jau ļoti sen, bet šajā jaunajā fondā pienākumi ir tieši tādi paši. Mēs labprāt gribētu, gribētu aptvert visus fondus, bet šodien komisija ir 8. Mm, jūlijā tas notika, apstiprinājusi pakotni, regulēja par ziņošanu par pārkāpumiem periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Tie ir īstenošanas akti un astoņi deleģētie akti, un šīs normas ir nepieciešams uh, harmonizēt, lai dalībvalstīm iekšējā līmenī vienkāršotos uh, uh administratīvais sloks, un tāpēc, uh, kā jau es teicu, dalībvalstu rīcībā mēs esam nodevuši uh, RMS sistēmu, Regularity Management System, kurā dalībvalstis var nosūtīt šo informāciju komisijai. Komisija šo informāciju izmanto, lai analizētu riskus Un, ja jūs vēlaties, mēs šos rezultātus publicējam PIF pārskatā, tātad Eiropas finanšu interešu aizsardzība balstoties uz līgumu 325. pantu. Es ceru, ka tagad es varbūt daudz skaidrāk pastāstīju jums šo informāciju. Liels paldies! Par Martēna kunga iepriekšējā komentāra skaidrību. Šajā telpā var pieteikties, izteikties visi. Ir dažas darba grupas, piemēram, EGF darba grupa, kurā tiek aicināti piedalīties visu politisko grupu dalībnieki, un tad kāds ir jānominē, ja viņi tur vēl, vēlaties iecelt, un tas uh, nu, mēs nevaram pilnīgi rindas kārtībā uzaicināt izteikties viss, eh, varbūt tik tālu komentāru no manas puses. Tagad es eh, ierosinu pārēt pie 11. darba kārtības eh, punkta deleģētie akti. Regula 13.04 slīpstīta ar 2013. Domāju, ka visi zin, par ko mēs te runājam, bet nosaukums ir tik sarežģīts, ka es mēģināšu to nesaukt vai komisijas pārstāvi tagad nomainīsies attiecībā uz šo darbu kārtības punktu. Ne? Tad es aicināšu jūs izteikties. Liels paldies priekšstādātājiem. Um, mans vārds ir Jānis uh, Skuto, un es uh, pārstāvu uh, nodarbinātības uh, ģenerāldirektorā tieši saistībā ar šo uh, fondu, tātad Eiropas atbalsta fondu visai trūcīgākajām personām. Un es eh, vēlētos eh, eh, mm, šodien jūs iepazīstināt ar dažo aktu, kurš ievieš tad, vienkāršotus tad, izmaksu līmeņus divām dalībvalstīm un vēlētos teikt, ka Eiropas struktūra fondu vienkāršošana ir komisijas prioritāte un tā ir būtiska daļa no mūsu problēmas. Un, uh, izpētot dažādus instrumentus, kā mēs varam vienkāršot īstenošanu tātad, e, e, mm, sociālajām fondam un nodarbinātības direktorātam ir ļoti būtiski, e, lai šī sistēma tiktu izmantots plaši dalībvalstīs dažādām darbībām, lai Eh, būtu iespējams izmantot tās eh, eh, priekšrocības, kas ir otrajā slaidā, mēs tātad vēlējāmies norādīt uz vienkāršotajām iespējām, kas parāda to, kādas aptuveni ir izmaksas. Un tad tā vietā, lai mēs pārbaudītu pilnīgi visus dokumentus, mēs vienojamies ar dalībvalstīm par konkrētiem izmaksu apjomiem, konkrētām darbībām. Un, Tad, eh, kad eh, šādas eh, izmaksas tiek iesniegts komisijai, tad tiek piemērot šie līmeņi, un mēs neveicam turpmākas pārbaudas. Un tā ir tāda liela vienkāršošana. Un tādā veidā mums ir daudz mazāk birokrātijas gan pārvaldības iestādēm, gan arī kontrolas un monitoringa sistēmai Eiropas komisijā. Un uh, ir arī daudz uh, mazāks uh, birokrātijas uh, sloks uh, reāli īstenojot uh, projektus revizijas palāta ļoti regulāri e, pārbauda to, kā tiek e, īstenoti daudzi e, projekti dalībvalstīs, un pēdējo gadu laikā viņi parasti izvēlas e, konkrētus projektus, e, e, kur tiek izmantota šī sistēma, un viņu rezultāti vienmēr ļoti pozitīvi, ir nulles kļūdu līmenis, un tas mums ir kā papildus stimuls izmantot šīs vienkārši tās izmaksu iespējas. Un trešā priekšrocība, kas ir šajā slaidā arī minēta, tad tas balstās uz tiem eh, rezultātiem, kas eh, norāda, eh, ka ir, ja tad, ja ir mazāks birokrātijas sloks, tad dalībās var vairāk koncentrēties uz rezultātiem. Un tāpēc komisāra ir izvirzījusi par mērķi līdz visiem gadam panākt vismaz 50% no ESF e izdevumiem, kas tiek, kas tiek iz, izmantos, izmantojot eh, vienkāršo izmaksu iespējas. Un es arī vēlētos eh, eh, jūs iezināt ar dato aktu kā tādu. Pirmkārt, deleģētājs akts sniedz komisijai, tad to sagatavo komisija. Balsoties uz regulas 41. pāntu, mēs esam izstrādājusi šo te deleģēto aktu, balsoties uz šī pānta, un deleģētājs aktām ir pielikums, kas saistās ar uh, dažu tātad, tātad, izmaksu iedļām attiecībā uz Viedriju, un mums ir arī pielikums, kurš atstās ārā tātad, nodarbinātības programmas īstenošanu Francijā. 41. pāntā komisija, tas 4. pāntā komisija norāda, ka Eh, tad ir iespējams eh, eh, gūt kompensācijas balstoties uz noteiktajām summām, kāds ir veikusi komisija. Un tad ir delegētie akti attiecībā uz to, kā notiek šīs procedūras, kā tiek definētas šīs noteiktās summas un kāda ir maksimāli, maksimālais apjoms šīm summām. Un te, te ir tātad eh, piemērošanas metodas, par kurām esam vienojušies ar dalībvalstīm. Mēs arī eh, balsta, balstāmies, eh, balstām šīs te, summas, izmantojot tātad, nu, zināšanas par iepriekšējo plānošanas periodu, kā arī statistikas datus. Kā jau minēju, tad datiem aktam ir divas daļas. Tātad pirmā daļa ir piemērojama visās dalībvalstīs, un tāda ir arī pielikumi. Šobrīd ir divi pielikumi, tikai divi tāpēc, ka eh, tikai divas eh, dalībvalstis eh, pabeidza diskusiju par to, kāda veida darbības, kāda veida vienkārši to izmaksu iespējas tās vēlas izmantot. Un līdz ar to šis unikālais deleģētais akts drīz tiks grozīts, tām tiks pievienot jauna pielikuma, tāpēc ka datatā akta teksts vienkārši eh, eh, konkretizē eh, to, ka galvenā tēma ir vienkārši tās izmaksu iespējas, kas tiek piemērotas konkrētās dalībvalstīs, un ka tātad pilkumos tiek definēti operāciju veidi, mm, konkrētās summas un to apjomi. Un uh, tur ir minēts arī uh, to, tas, uh, kā uh, tiks mainītas šīs, uh, šīs summas uh, gadu gaitā, jo šī schēma tiks uh, izmantot līdz 23. gadam. Uh, Un eh, tāpēc eh, katram pielikumam ir eh, divas daļas. Viens ir definīcijas, tad arī definīcijas konkrētajām summām, un tad ir otrā daļa, kas ir šo summu grozīšana. Un līdz ar to ir divi pielikumi saistībā ar īstenošanu šiem fondām, un ir divi, divas dažādas pieejas, kādas izmanto dalībvalstis. Un tas eh, sniedz eh, ieskatu tajā, eh, cik elastīga ir šī sistēma, lai attīstītu šīs vienkāršās izmaksas iespējas, balstoties uz, piemēram, Francijā ir tātad viss vis šīs attaisnotās izmaksas, un tad mēs izmantosim daļu to aktu, savukārt Zviedrijā iestādes ierosināja, ka daļa no šīm izmaksām sēdz 41. pantā noteiktais delegētais akts. Es sākšu ar Zviedrijas eh, pielikumu. Eh, Izvēle eh, Zviedrija tika veikta, lai standartizētu vairāk veidu izmaksas, galvenokārt darbinieku izmaksas un dalībnieku izmaksas. Un šajā pielikumā tiek paskaidrots, Tātad nu, te ir eh, atšķirīgie eh, eh, izmaksu līmeņi, tātad balstoties uz mm, stundām, tur, tur ir deviņas izmak, algu grupas, un šie aprēķini ir tikuši veikti balstoties uz Zviedrijas statistikas biroja sniegto informāciju. Un arī tāpēc, ka ir zināmas atšķirības tātad, starp Stokholmu un reģioniem, Zviedrija ierosināja, lai būtu šāda diferenciācija attiecībā uz darbinieku izmaksām katrā reģionā. Un eh, PA1 eh, eh, pielikums runā tieši par šīm te izmaksām saistībā ar darbiniekiem. Tātad, kad ir šī saistība ar darbinieku izmaksām, tad mēs to visu piemēram atšķirīgām algu grupām. Un mēs neprasīsim papildus informāciju un pamatojumu. Otrais indikators eh, Zviedrijas eh, pilkumā savukārt eh, ir aprēķins izmaksām, tātad dalībnieks stunda, un tātad prioritātes, un tur ir diferenciācija starp galvaspilsētas reģionu un citiem reģioniem. Un mums ir arī vēl viens indikātors daļā aktā, kas ir tātad iz, izmaksas saistībā ar citām prioritātēm tātad, valsts sektora labumu guvēju un šiem aprēķiniem mēs izmantojām vēsturiskos datus starp projekt, projektiem. Tātad prioritārā pieeja ir saistīta ar tātad, nodarbinātības elementu programmā. Un tātad pēdējais Zviedrijas gadījumā ir tātad izmaksas stundā un katram darbiniekam uh, Eh, līdzfinansējumam, eh, kas eh, nāk no tā, ko ir iemaksājuši dalībnieki, tad, kad tie ir pieteikušies apmācībām. Un tas ir viss noteikti balstoties uz vecuma grupu. Francijas pielikums ir vienkāršāks, mm, tāds mm, skaidrāks Nu, Francijas sistēma uh, darbojas ļoti atšķirīgi no Zviedrijas sistēmas. Tur ir iekļautas eh, visas eh, operacionālās izmaksas, un tur ir arī sa saistība uh, ar rezultātiem. Un uh, tādā veidā um, tātad šī te mm, operācija, šis te garantija ženes, um, kas tiek tika uzsākts izmantojot nacionālo finansējumu, bet tagad to līdzfinansē uh, arī Eiropas Savienība ar šo te jaunas iniciatīvu. Un princips ir tāds, ka jaunieši vīrieši, eh, eh, kuri nav, eh, netiek apmācīti, ka viņi tiek iesaistīti mm, valsts sektora darbā. Un tur ir tādas 12 mēnešu ilgs, ilgs apmācības, un šī, šajā laikā ir iespējams, ka šis cilvēks atrod darba vietu, bet četrus mēnešus šo te personu uzraudzīs nodarbinātības dienests, Un Francijas eh, iestāžu lēmums, eh, tātad, ja eh, ir pozitīvs iznākums pēc 12 mēnešiem, tad, tad šos te izdevumus seks komisija noteiktā līmenī 360 eiro par cilvēku. 3600 eiro par cilvēku. Un tātad, kādi ir rezultāti šai te, šim te kāds ir šīs eh, izmaksas uz vienību Francijas sistēmā. Tātad rezultāti var būt tādi, eh, ka ir eh, tiešām pozitīvs rezultāts. Tad, ja cilvēks ir uzsācis apmācību, tad šis cilvēks ir uz, izveidojis, piemēram, um, uzņēmumu vai arī pavadījis 80 dienas darba vidē, kas ir tāda kā, mm, tāda kā prakse. Tātad vienības izmaksas elementi Francijas sistēmai Tātad eh, kopā 300, 3600 eiro, no tiem 2000 eiro uh, ir tātad, eh, maksa dalībniekiem, balstoties uz vēsturiskajiem uh, datiem. Un arī 1600 eiro, kas savukārt ir uh, aktivizēšanas pasākumi. Un šis finansējums savukārt uh, nāk no nacionālajiem nacionālajām, nacionālajām programmām, tātad uh, Um, kopumā eh, šī summa ir 3600 eiro. Es eh, vēlētos uzklausīt eh, šobrīd kādus jautājumus, varbūt no jūsu puses. Es domāju, ka uh, nav viegli uzdot jautājumus par šīm te summām, uh, Eh, par kurām ir bijušas plašas diskusijas ar šīm divām dalībvalstīm. Es vēlētos jūs informēt par to, ka mēs turpinām sarunas eh, par eh, vienkāršo mm, to izmaksu iespējām ar visām dalībvalstīm. Dažas no tām ir ļoti sarežģītas, tāpēc nesiet pārsteigti, kā nākamos sešu mēnešu laikā jūs saņemsiet mm, tātad papildus mm, pilkums šiem, te, šiem daļiem aktam saistībā ar vienkāršo izmaksu iespējām un attiecībā uz vienībām un apjomiem. Eh, mēs tiešām vēlamies, eh, lai tiktu plaši izmantot vienkāršo, šis vienkāršo izmaksu iespējas. Paldies! Lielas paldies par šo pārskatu. Un tagad es aicinu pieteikties eh, runātājs, lai es varētu saprast, cik daudz vēl varēs izteikties. Mums ir tikai sešas minūtes. Tātad divi runātāji. Elizabete ir jau iekļauts sarakstā. Sešas minūtes, tātad ne gluži divas minūtes katram. Elizabete. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātājs, izteikšos ļoti ātri. Pirmais punkts. Paldies komisijai par šīs ziņojumas sagatavošanu nodarbinātības lietu komitejai, jo mums nebija informācijas līdz pat šim brīdim par jūsu darbu. Un mūsu Nodarbinātības komiteja ir uh, ļoti iestājusies par to, ka mm, ir nepieciešama vienkāršošana. Mēs uh, jau sarunu brīdī um, izrādījām stingru nostāju attiecībā pret dalību valstīm šajā jautājumā. Tātad mēs esam gatavi veicināt šo vienkāršošanu sadarbībā ar dalību valstīm. Standarta vienība patiešām ir ļoti noderīgs instruments šajā ziņā, un tomēr eh, es uzskatu, ka ir mazliet žēl, ka komisija balstās tikai uz dalību valstu iniciatīvu. Manuprāt, mēs varētu būt uh, nedaudz aktīvāki. Uh, lai nebūtu tā, ka šis, šī vienkāršošana ir jāprasa dalību valstīm, bet ka mēs paši veicinām šo vienkāršošanu. Tas būtu pirmais punkts, par kur es gribēju izteikties. Otrs punkts. Direktors Kundze, es saprotu, ka jūs uh, nevēlējāt uh, skaidrot uh, kritērijus, bet uh, es eh, gribēju mm, sacīt par Franciju, ka no 1600, ka lielas summas tur aiziet eh, pārvaldītājiem. Protams, ka mm, šie 1600 tiek izmaksāti tad, ja eh, programma ir noslēgusies veiksmīgi, bet, manuprāt, pastāv Mm, liela atšķirība starp 1600 uh, vai 3600, un es nevēlētos, lai Eiropas uh, nauda kompensētu dalību valstu mm, deficītus um, pārvaldības struktūras nodrošināšanā, ja jūs saprotat, ko es ar to gribēju teikt. Paldies, uh, tagad Martēna kungs. Jā, te gan es sapratu. Uh, mēs uztraucamies par vienkāršošanu un uh, tā ir, nu, tas ir milzīgs uh, darbs to paveikt katrai valstī atsevišķi. Dankas, ja, Antija McIntyre. Paldies, McIntyre skundze. Thank you. Paldies. Es uh, ļoti atbalstu to, ko tikko teica uh, mana kolēģe Šantre. Es uh, arī esmu domājis par um, to, kā mēs pārskaitām šo naudu uh, saskaņā ar vienkāršāto izmaksu schēmu. Es saprotu, ka Francijai bija pirmā no šīm schēmām, bet es tiešām uh, gribētu informāciju, detalizētu informāciju, jo šodien atbildi nedzirdēju par to, kā to dara citas dalību valstis, vismaz apvienotā karaliste, kur mums uh, ir labas tradīcijas sociālā fonda izmantošanā, un es gribētu dzirdēt nelielu aktualizētu informāciju, kā notiek sarunas ar citām dalību valstīm par šīs uh, Mm, sistēmas izmantošanu. Labi, paldies. Eh, tas bija mm, pēdējais eh, šīs dienas runātājs. Eh, varbūt komisija grib sniegt kādu īsu atbildi. Jā, es patiešām izteikšos ļoti īsi. Paldies priekšsādātāji. Patiesībā es gribēju atbildēt, ka aktivizācijas pasākumi, kas paredzēti Francijai, nav novērtēti pārāk zemu, jo tur iet runa par treniņiem, par pēcpasākumiem jaunajām, jaunajiem cilvēkiem, kuri nav bijuši nedz nodarbināti, nedz mācās. Tā ir liela nauda, bet Francija ļoti godīgi ir lēmusi atmaksāt šo naudu tikai pozitīva rezultāta gadījumā. Tātad budžeta risks, tad, ja Francija nav dabūjusi cilvēku ārā no bezdarba, no tā, ka viņš nemācās, nekur nestrādā, Viņi, tas ir Francijas budžeta risks, bet runājot par pielikumu deleģētajiem aktiem, kurš um, konkretizē uh, vienkāršoto metodu. Mums būs ļoti vienkārša atmaksas schēma šīm divām dalībvalstīm, bet uh, tā aptver astoņus gadus un būs uh, nepieciešams zināms laiks pārbaudīt statistiku, kas tiek izmantota metodoloģiju lai aprēķinātu standarta vienības izmaksas, lai varētu pieņemt deleģēto aktu. Un šis, protams, nav nekāds talkšaus, bet sarunu šaus, bet šobrīd mēs varam teikt, ka droši vien šī situācija diskusijās ar dalību valstīm netur, neturpināsies mūžīgi. Uh, lēmumu par to pie, pieņemt dalībvalstis, bet kopš pagājušā gada mēs esam organizējuši veselu virkni semināru, lai uh, informētu dalībvalstis par to, kā izstrādāt uh, vienības izmaksu mehānismu saskaņā ar pantu 14.1. Mēs esam sagatavojuši apjomīgu informāciju dalībvalstīm un uh, Manuprāt, līdz šim mēs esam runājuši ar visām dalību valstīm, varbūt izņemot vienu. Tagad mēs uzsākam otro sarunu kārtu, kurā domājam un informējam dalību valstis par to, kuru metodi labāk izvēlēties, kā attiecīgajā gadījumā šī vienība tiks aprēķināta, un es nevaru teikt, ka dalībvalstis nav ieinteresētas. Viņi zina, ka dala, tā ir dalība valsts izvēle, kuras uh, operācijas izvēlēties, un te mēs arī izrādam, sniedzam pastāvīgu atbalstu. Runājot par apvienoto karalisti, manuprāt, mēs pagājušajā gadā sagatavojām īsu pārskatu par to, cik tālu ir pavirzījušās diskusijas ar konkrētajām dalību valstīm. Sirsnīgs paldies! Mēs pieņemam zināšanai, ka vienkāršotā procedūrā arī nākotnē mēs varēsim eh, pakavēties pie deleģētajiem aktiem mūsu komitejā par 1600 eiro. Manuprāt, tas izklausās diezgan daudz, bet varbūt uh, komisija varētu mums, uh, varbūt uh, varētu sniegt informāciju plašāk, netik daudz no procedūras un budžeta viedokļa, bet par to, kādiem mērķiem uh, tā ir izmantota, tas, es domāju, mūsu mērķiem būtu noderīgāk. Termiņš eh, iebildumiem ir 17. septembris, tātad aizparīdienas pēcpusdiena, ņemiet to vērā, tas ir iztermiņš. Un galīgais termiņš iebildumu pieteikšanai padomē ir 9. novembris. Tas tad šķiet arī viss, un tas, starp citu, attiecas uz abiem deleģētajiem aktiem. To es jūs aicinātu ņemt vērā. Nākamā komitejas sanāksme notiks 23. septembrī no 9.30 līdz uh, 12.30 un uh, no 3 līdz 5.30 šeit Briselē. Paldies visiem, kas uh, piedalījās, arī tūkiem. Visiem novēlu skaidru, jauku dienu un labu veiksmi. Paldies!